Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, lūdzu, apsēdieties, ieņemiet vietas. Ich, uh, mich. Ļoti priecājos arī tikties šodien ar virkni eh, Nacionālo parlamentu pārstāvju Es domāju, ka būtiskos jautājumos mēs esam nodibinājuši un tādu ļoti labu praktisku sadarbību, un tas mums arī ir jāturpina darīt, jo tomēr viedokļi ir jāsaskaņo, un to mēs tā arī darām. Eiropas parlamentā šobrīd notiek diskusijas, līdzīgi kā arī citās institūcijās uh, tiek pārskatīts ārējā dienesta darbs, un šobrīd, un tas tiek arī vērtēts, un šobrīd ir īstais brīdis izvērtēt, kur ir kādi trūkumi vai nepilnības, un otrdien komitejas sēdē mēs atzinām, kā ārējās darbības dienas nemaz nevar tā pilnā mērā darboties, zinām, trūkumi vēl ir jo divos gados nav iespējams tādu dienestu padarīt tādu ideālu. Un ņemot vērā Lisabonas līgumu, struktūrālos, uh, struktūrālās reformas un sadarbība ņemot vērā jaunos noteikumus, protams, var vēl kļūt labāka. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka šodien mums ir iespēja pārunāt Eiropas globālās stratēģijas projektu kopā ar Sikorska kungu un Bilta kungu, jo šai mēs gribam kopā tikt skaidrībā, kur ir nepieciešama Eiropas līmeņa rīcība un kā to uzlabot. Šāda pieeja iespējams novedīs pie tā, ka mums būs mazāk strateģisko partnerību nākotnē, bet toties būs viena laba kopīga stratēģija. Un es runāju šeit par metodēm, par mehānismiem, kā to panākt. Protams, ņemot vērā ekonomisko un finanšu krīzi, jādomā, kādas ir mūsu iespējas un jāskatās uz karti, jāņem vērā ģeopolitiskie apsvērumi, no tiem nekur neaizbēgsi. Savas intereses mums ir jāņem vērā un jāizstāv. Es šeit runāju par demokrātiju un tiesisku valstiskumu. Tāpēc došu katram ministram 15 minūtes laika um, izklāstīt savu viedokli un es ceru, ka komentējot to, kas līdz šim jau ir paveikts, mums pēc ministru uzrunām izvērtīsies arī laba diskusija. Paldies, Elmār, godātie ministra kungi, direktora kungs, dāmas un kungi. Paldies Nacionālo parlamentu kolēģiem. Es domāju, ka vajadzētu atcerēties 2000. Eh, 13. gadu eh, drošības un eh, aizsardzības kontekstē šogad būs vairākas iespējas. Ehm, ir tāds izdevīgs brīdis, eh, jo tiek pārskatīts ārējās darbības dienests, ehm, tā darbība. Šis pārskats tagad sākās un padome drošības un aizsardzības politiku ir ierakstījusi savā darba kārtībā. Un 2013. gada decembrī varam sagaidīt ambiciozu secinājumu šajā jomā. Un, protams, notikumi, kas arī eh, prasa mūsu pārdomas un pēdējie eh, notikumi Sahelā pierāda, cik daudz mums vēl ir darāmā, lai uzlabotu mūsu instrumentus, mūsu koordināciju un kopīgu atbildu reakciju uz draudiem. Uh, jo neviena no Eiropas Savienības dalība valstīm viena nevar tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Mums nevajag lolot ilūzijas. Jā, mēs redzam, ka francūži veiksmīgi um, um, vada operācijas, uh, militārās operācijas, bet uh, neviena valsts tomēr viena pati nevar tikt galā ar um, izaicinājumiem, kas austrumos un dienvidos mums uh, gaida. Un uh, jāuzsver, ka pastāv iniciatīvas, šodien arī par vienu no tādām runāsim, kas ļauj uh, Eiropas Savienībai definēt prioritātes, jo bez tā mēs darīsim uh, visu un jebko, un nekas nebūs tāds koordinēts. Tāpēc ir svarīgi identificēt draudus un izaicinājumus, uz kuriem prioritāri vēlamies reaģēt, izmantojot tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Un tāpēc Drošības un aizsardzības komitejā mēs arī pozitīvi uztveram iniciatīvas gan no šīm domātnēm, kas nāk, gan arī no politikā strādājošajiem Bilda kungs un Sikorska kungs. Un mēs ceram, ka šīs idejas arī pārvērtīsies konkrētos darbos. Paldies! English, <laughs> um... Es turpināšu angļu valodā. Paldies par šo iniciatīvu, saka Bilta kungs. Ir ļoti patīkami vienmēr uzstāties jūsu komitejā, un es domāju, ka ir lieliski, ka jūs esat uzaicinājuši šajās diskusijās piedalīties arī Nacionālo parlamentu pārstāvis. Uh, Saulaina diena, lielisks laiks. Izskatās, ka Eiropa sāk atveseļoties no ekonomiskās krīzes, vismaz to mēs esam jutuši pēdējos pāris mēnešus. Protams, vēl ir zināmi mīnusi un tomēr. 14. gads nāk ar lielu steigu, un 14. gadā mums būs jāpārdomā, kas notika pirms simts gadiem, ko tas nozīmē Eiropai kā kontinentam un ko tas nozīmē visai pasaulē. 1913. gads, janvārs, februāris bija ļoti labs gads arī Eiropā. Pirms simts gadiem bija krīze gan Bosnijā, gan arī citās valstīs, bet patiesībā tas bija ļoti veiksmīgs gada sākums Eiropā. Un Vīnē, vienā no, pils, vienā no pilīm, divi jauni cilvēki devās rīta pastaigā. Viens no šiem jaunajiem cilvēkiem bija Adolfs Hitlers. Un eh, Viņš ir spēlējis būtisku lomu Eiropas vēsturē šajā pagājušajā gadsimtā. Un otrs, kurš katru rītu gāja pastaigā, bija Jozefs Staļins. Un vai šie abi kungi e, satikās toreiz pirms simts gadiem, mēs nezinām. Mēs tikai zinām, ka abi šie jaunie cilvēki Šernburnas parkā pastaigājās pirms apmēram simts gadiem, un e, mēs zinām, ka tā bija katastrofa kas eh, sagrāva Eiropu un kas eh, sagrāva lielu daļu no pasaules ticības viens otram. Un tikai šobrīd mēs esam sākuši atkal pēdējos 20 gadus celt to, kas eh, bija sagrauts. Vakar es ierados no Gdaņskas, un mēs esam sākuši runāt un mēģināt strādāt ar tām šausmām, kuras sākās 1914. gadā. 13. gads būs pārdomu gads, tas ir pirmsvēlēšana gads, un esmu pārliecināts, ka tas būs jauns aizsākums Eiropas institūciju tālākai sadarbībai. Pie tām šis gads ir gads, kurā mums būs jāpārvērtē Eiropas ārējā darbības dienesta darbība. Mēs vēlamies izstrādāt jaunus, efektīvākus instrumentus, lai Eiropas ārlietu un drošības politika varētu stāties pretim mūsdienu izaicinājumiem pasaulē. Tas ir ļoti svarīgi. Es to saucu par institūcijas sadarbības kodolu, un, protams, šim, šai sadarbībai ir iespēja saukt un uzlaboties, un Eiropas ārlietu dienests netiek izveidots gada vai divu laikā, protams, ārlietu dienesta pilnības pabeigšana prasīs laiku. Bet tam ir nepieciešama politika, jo ja mums ir tikai fiziska vide, tad eh, mēs nevaram, ir jābūt arī politikai. Mēs vēlamies uzsākt pārdomu periodu par to, kādas politikas mums vajadzētu izveidot. Jo fiziskā vide ir izveidota, bet tagad ir jādomā par ciešāku sadarbību. Mēs esam izveidojuši Eiro, 2003. Eh, gadā tika izveidota Eiropas ārlietu stratēģija. Tas ir ļoti labs dokuments, kurš toreiz tika veidots ļoti dziļas krīzes laikā. Un eh, šajā stratēģijā mēs runājam par Eiropas ārlietu un drošības politiku. Es uzskatu, ka šis dokuments tika izveidots kā savu veidu Eiropas antitēze, kas eh, toreiz Vašingtonā Buša pirmās prezidentūras laikā tika sagatavota par Amerikas ārējo politiku. Un mēs toreiz kā Eiropa vēlējāmies atbildēt uz šo Amerikas iniciatīvu. Būs tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka desmit gadus vēlāk, 2013. gadā, mūsu dokuments ir vairāk piemērots mūsdienu apstākļiem nekā ASV toreiz sagatavotais dokuments. Un e, tas tikai pierāda to, ka institūcijas sadarbība toreiz ir bijusi laba paredzēt arī dažādu politiku krīzes un e, to, kura Eiropa attīstīsies turpmākos 20 gadus. Un tomēr mēs šobrīd dzīvojam savādākā pasaulē. Toreiz dokuments tika sagatavots gan pirms lielās paplašināšanās viļņa, gan arī pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 2003. gadā Eiropā bija 15 dalību valstis. Pasaule ir būtiski mainījusies un mainās arvien ātrākā tempā. Eiropas integrācijas process sākās eh, pēc visiem kariem un eh, sākās pēc otrā pasaules kara. Šobrīd eh, pēc otrā pasaules kara pasaulē bija 2,5 miljārdi cilvēku, un tagad pasaulē dzīvo 7 miljārdi, un ir paredzēts, ka pavisam drīz pēc pāris desmitgadēm pasaulē jau būs 9 eh, miljārdi cilvēku. Eiropā dzīvo 7% visu pasaules iedzīvotāju, un 95% visu ražojumu un visu pakalpojumu tiek radīta ārpus Eiropas Savienības. Ļoti labi, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas arvien ciešāk ir saistīta savā starpā. Pasaulē aug vidusšķira un auga ir atšķirības starp dažādām klasēm. 1914. gads bija pirmā Eiropas globalizācijas fāze. Pēc tam mēs esam piedzīvojuši otro globalizācijas fāzi, kurā dominēja gan industriāli, gan arī politiski Amerikas Savienotās valstis. Šobrīd mēs arvien vairāk, ja tā varētu teikt, dzīvojam trešajā fāzē, kurā dominē Āzija - Koreja, Japāna, Ķīna. Un eh, patiesībā līdzīga situācija bija pirms vairākiem gadu simtiem. Un iespējams, ka mēs šobrīd redzam savu veidu atkal Āfrikas nozīmes palielināšanos, jo ir zināms, ka miljardiem cilvēku dzīvo šajā kontinentā. Katrā ziņā pasaule mainās, un Eiropai ir jāmainās tā līdzi. Bet izaicinājumi rada jaunus uzdevumus, un mums ir jāsadarbojās arī ar mūsu vēlētājiem, uh, kuri, neatkarīgi no tā, vai mēs esam ievēlēti vai iecelti, mums ir jāstrādā Eiropas labā un mūsu iedzīvotāju labā. Šobrīd mazāk ir ideoloģija pretrunas, katrā ziņā mazāk nekā tāda bija pirms simts gadiem. Ir mazāk interešu konfliktu, bet ir mazāk arī, intere, ir mazāk arī nacionālo atšķirību. Un eh, visskaidrāk mēs to redzam islama pasaulē. Pie tam arvien vairāk mēs redzam šīs atšķirības reliģiju un kultūras ziņā ne tikai starp valstīm, bet arī starp dažādiem mikrorajoniem. Tas noteikti ietekmē mūsu kā sabiedrības ikdienas dzīvi. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā pieaug hipermega konektivitāte. Šobrīd vairāk kā 85% pasaules iedzīvotāju ir pieeja platjoslas internetam. Pirms pāris gadiem šis procents bija stipri mazāks. Līdz ar to šobrīd cilvēkiem ir iespējas ietekmēt gan savu dzīvi, gan arī pasaules tālāko attīstību. Mēs redzam, ka šāds potenciāls ir gan Āfrikā, gan arī Āzijā. Mēs piedzīvojam, ka mūs ietekmē ne tikai geogrāfiskā ziņā notiekošais, kas notiek tādā vai citādā valstī. Mūs ietekmē ne tikai tas, kas notiek ekonomiskajā vidē, investīcijas, kapitāls, tirzniecība. Mūs ietekmē daudz kas cits arī. Mūs ietekmē tas, kas notiek kosmosā, mūs ietekmē tas, kas notiek kiberpasaulē. Mums tas viss ir jāapzinās un jāņem vērā. Gan kiberpasaulē, gan kosmosā notiekošais mums ir jābūt gan instrumentiem, gan arī politikām, lai mēs spētu stāties pretim modernās pasaules izaicinājumiem. Vēl bez tam vēlētos piebilst, ka nākotnē mums būs arvien lielāki izaicinājumi, kas būs saistīti ar klimata pārmaiņām. Tā kā Zviedrija šobrīd ir arktiskās padomas prezidējošā valsts, mēs daudz runājam par arktiskajā teritorijā notiekošo. Un, protams, teorētiski mēs varam spekulēt par to, kas notiks pēc vairākiem gadiem, bet nē, tas jau šobrīd notiek. Milzīga ģeoloģiska teritorija, geogrāfiska teritorija šobrīd tiek ietekmēta tik lielā mērā, ka to neviens nevarēja paredzēt. Un tas ietekmē arī diplomātiskās attiecības, tas ietekmē pasauli, tas ietekmē gan sadarbības tīklu veidošanu, un mums ir jāmēģina paredzēt notikumu attīstību un darboties proaktīvi. Mēs to mēģinam. Es eh, jau pieminēju, ka mums priekšā ir liela izaicinājuma. 2003. gada dokuments, kā jau teicu, bija labs, bet šobrīd Eiropa ir daudz ambiciozāka, lielāka. Eiropa daudz plašāk apzinās tos izaicinājumus, kas ir saistīti ar pasauli. Ar Sikorska kungu un arī ar citiem esam runājuši par to, kādā veidā organizēt debates, lai izveidotu mūsu stratēģisko, stratēģiskos instrumentus. Esam diskutējuši ministru starpā un mēs nolēmām runāt nevis kā ministri, bet gan kā ideju ģeneratori. Itālija, Polija, Spānija un Zviedrija. Mēs mēģinājām runāt, ko mēs vēlētos redzēt šajā dokumentā iekļaut šā gada maijā. Protams, daudzi saka, ak, Dievs, cik dīvaina valsta kombinācija, bet padomājot par to, Itālija, Polija, Spānija un Zviedrija. Interesants savienojums, jo mēs esam valsts, kas pārstāv gan ziemeļus, gan dienvidus. Viena valsts ir iestājusies pavisam nesen, viena valsts bija jau Romas līguma dibinātāja valsts, un eh, līdz ar to mēs, pārstāv, mēs pārstāvam pilnīgi visas Eiropas valstis, varbūt ne gluži pārstāvam, bet eh, kombinācija ir interesanta. Mēs vēlamies, lai šis process būtu pēc iespējas atvērtāks un ārpus ministriālā ietvara. Lai arī kādus dokumentus mēs sagatavotu, es vēlētos uzsvērt, ka process ir tikpat svarīgs kā gala rezultāts. Ja mums izdosies izveidot Eiropas globālo stratēģiju, kas būtu pieņemama visiem, visticamākais, ka tas būs dokuments 15-25 lapu garumā, un es saprotu, ka visi jau to neizlasīs. Loģiski. Un tomēr es vēlētos, lai mēs eh, Eiropas ārlietu spēkus un arī diplomātus augstākajā līmenī iesaistīt šā dokumenta un Eiropas jaunās globālās stratēģijas formulēšanā. Mums ir nepieciešams panākt vienošanos par to, kādai būtu jābūt Eiropas ārlietu politikai, un ceru, ka mūsu dokuments šajā darbā palīdzēs. Tas lielos vilcienos ir mūsu mērķis un nolūks. Mēs apzināmies, ka visticamākais pasaule ir lielu pārmaiņu priekšā. Šeit es nedomāju, ka, kā 1913. gadā pēc gada mūs piemeklēs dramatiska katastrofa. Es tikai domāju, ka tuvākajās desmitgadēs gadēs notiks tik ārkārtīgi daudz dažādu globālu būtisku pārmaiņu, kuras cilvēki vispār nevar paredzēt. Tas uzliks mums jaunus pienākumus un sniegs jaunas iespējas, un Eiropai ir jābūt gatavai. Un mēs vēlamies veidot tādu politiku un sagatavot tādus instrumentus, kādi būs gatavi stāties pretim šīm izaicinājumiem. Un es ceru, ka mūsu šās dienas debatas arī palīdzēs kaut vai nākamgad, izveidot Eiropas globālo stratēģiju, jo tas savukārt mums palīdzēs dzīvot mūsdienu pasaulē. Paldies! Thank you! <clears throat> Paldies! Radek, lūdzu, Sikorska kungs, paldies! Ļoti priecājos šeit būt. Iepriekšējā reizē Es jūs iepazīstināju 2011. gadā ar Polijas prezidentūras plāniem, un toreiz es biju noraizējies par tā saucamo divu ātrumu eiro, bet šobrīd var redzēt, ka bez maz ātruma vispār nav. Um, grūtības šobrīd rada tas, ka uh, Uh, pēc tam, kad runājas Karls Bilds, atliek tikai piekrist pilnīgi visam, ko viņš saka. Vakar mēs ar Viljamu Heigu kopā visi bijām Moldovā un centāmies uh, uzmundrināt uh, moldāviešus uh, dibināt uh, tādu stratēģisku Nu, partnerību un Višegradas grupas sastāvā plus Ziemeļu padomu plus Baltijas valsts arī esam nesen tikušies. Šodien esam uh, Briselē, biežāk Bilta kungu redzu nekā savu sievu dažu brīdi. Ko es varu pievienot viņa argumentiem attiecībā uz to, kā uh, noteikt Eiropas jauno vietu pasaulē, kurā mēs e, ne demogrāfiskā, ne ekonomiskā ziņā vairs nedominējam. Salīdzinoši Eiropa ir ļoti labi pastrādājusi krīzes laikā, tieši runājot par ekonomiku. Eiropas daļa pasaules ekonomikā ir bijusi stabila Tie ir 20% pēdējo desmit gadu laikā. ASV daļa ir kritusi par 12%, samazināsies Japānas par 5%, un tā kā, kā es jau teicu, salīdzinājums, protams, ir relatīvs, bet tie ir tikai skaitļi. Manuprāt, mēs esam ļāvuši um, samazināties savai autoritātei pasaulē, un tas arī zināmā mērā nosaka spēku līdzsvaru šobrīd. Arguments par to, ka mums ir vairāk spēka vai vairāk varēsim izdarīt, ja darbosimies kopā, to mēs dzirdam jau pēdējo gadu laikā nepārtraukti. Britu ministrs Makmilans uzskata, ka Eiropa ir Grieķijas pilsētu valstu situācijā, kas cīnījās viena pret otru un galu galā visas gāja bojā, sākot ar to, kā Aleksandrs Lielais varēja ieņemt Romu. Mums nevis jāstrīdās par kravas automašīnu lielumu, bet jāizveido kopīga ārpolitika. politika un stabila ekonomiskā politika, lai mēs varētu konkurēt ar citiem reģioniem pasaulē. Makmilāna arguments joprojām ir spēkā, bet galvenais, galvenie uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, joprojām nav atrisināti, varētu teikt. Mēs runājam par to, ka vajag kopīgu stratēģiju, kopīgu ārējo politiku, bet dažām dalībvalstīm gadās visu laiku krist kārdinājumā un darboties individuāli. Tieši saistībā attiecībās ar Eiropas strateģiskajiem partneriem. Manuprāt, ir jāekstrapolē pašreizējās tendences attiecībā uz nākotni, jāskatās, kas tad notiks, un ja nekas nemainīsies, tad pat lielākās Eiropas Savienības dalība valstis, uh, viņām būs jāizdara bilance, jāizstrādā bilance un jāskatās, kāds ir rezultāts. Vācijas daļa I, pasaules IKP iespējams kritīs no 4 līdz 2 procentiem apmēram 50 gadu laikā Vācija, Francija un Lielbritānija kopā dos 6% no pasaules IKP, un tas būs uz pusi mazāk nekā pašlaik. 2050. gadā neviena Eiropas, ekono, Eiropas valsts nebūs vadošo vidū, desmit vadošo vidū pasaulē ekonomikas izaugsmes ziņā. Mums ir 500 miljoni iedzīvotāju, un mēs šobrīd dodot 25% IKP pasaulē, vai mēs varam saglabāt šo rādītāju? Ja mēs jautājam sev, ko mēs gribam panākt, manuprāt, uh, praktiskie instrumenti, kas ir mūsu rokās, joprojām nav tik efektīvi, lai mēs varētu šo rādītāju saglabāt. Eiropas komisijas vadītājam ir turpmāk jāvada komisāru, tad komisijas priekšādatāja vietniecei ir jābūt, jāvada komisāru kolēģiju tā, lai uh, varētu īstenot diplomātiju, kas balstītos uz resursiem. Attīstības palīdzības ziņā uh, Mēs esam lielākie palīdzības sniedzēji pasaulē, bet citās jomās mūsu diplomātijai varbūt ir jāizmanto spēks, un mums ir nepieciešams visu šo rīcības, visu šīs dažādās aktivitātes padarīt efektīvākas. Te es runāju par um, Eiropas bruņoto spēku izveidošanu, kā piemēru eh, Eiropas eh, iejaukšanās stratēģijai var minēt to, ka eh, pirātu darbības pie Somālijas krastiem ir samazinājušās par 70% mūsu darbības rezultātā. Lai efektīvi Un, eh, protams, ka eh, cīnoties par varu pasaulē, mums ir pirmkārt jāstiprina savas attiecības ar kaimiņu valstīm, ar saviem kaimiņu partneriem. Un Protams, ka priekš tā ir nepieciešams, lai mēs būtu pievilcīgi mūsu partneriem kaimiņos, un tam var būt ļoti, ļoti nozīmīgas politiskas sekas, ja mums šeit neizdosies gūt panākums. Gads, kus, kurš izšķirs mūsu likteni, nebūs 2014. Šis būs izšķirošais gads, jo šajā gadā ģeopolitiskā orientācija ārz, um, austrumu valstīs iespējams uh, kļūs skaidra. Austrumu, austrumos mums arī ir Eiropai kaimiņu valstis, dažas no tām cenšas nodibināt ar mums ciešākas saiknes, un šogad not, Viļņā notiks samits kurā piedalīsies Eiropas Savienības austrumu partnerības valstis. Un šī austrumu partnerība, šis samits Viļņā varētu iezīmēt jaunu starta punktu mūsu politikai un apliecināt arī tās sekmes. Iespējams, ka šis samits novembrī, ja Ukraina parakstīs asociācijas nolīgumu, uh, un iespējams pat trīs mūsu austrumu partnerības valstis noslēgs pārunas un parakstīs tādu kā sākotnējo jauna tipa asociācijas nolīgumu, kas paredzēs pastiprināt brīvo tirzniecību un mūsu partneri iespējams apņemsies iekļaut 60% no Eiropas Eiropas likumdošanas savā likumdošanā, to es uztveru kā mūsu sekmju rādītāju. Bet jūs, protams, zināt, ka alternatīva ir šāda, ka šīs valstis pieslēsies mūsu sancenšiem un ne, eh, nevērsīs galvenās aktivitātes, nefokusēsies uz mums. Manuprāt, mums ir jābūt manis minētajām prioritātēm, parādot, ka Eiropa ir joprojām pievilcīga citiem, ka citi vēlas piederēt mūsu nometnei. Un tad iespējams mēs varēsim arī zināmā mērā kompensēt to, ko esam zaudējuši līdz šim. Kārls ir bijis premjerministrs, es esmu bijis aizsardzības ministra amatā, un mācības, ko es gūvu, bija, varētu aprakstīt tā, pārskatot stratēģijas, kam ir praktiskas sekas. Šeit runa nav tikai par koncepcionāliem dokumentiem. Pārskatot vai pārstrādājot stratēģijas, uh, runa bieži ir par to, kā tiek izmantoti līdzekļi, kādas iespējas ir mūsu rokās finanšu ziņā. Un ir ne tikai jāvienojas par politikas principiem, bet arī par līdzekļu izlietojumu. Un bieži šeit ir tāda liela nesakritība, pretruna starp to, ko mēs runājam un ko mēs rakstām un kur tiek iztērēta mūsu nauda. Manu, es domāju, ka š, šī iecerētā stratēģija paredzēs gan instrumentu izveidi, mehānismu izveidi, gan arī labāku, daudz labāku saskaņotību uh, starp prioritātēm, cita starpā arī naudas izlietošanas prioritātēm. Ja mēs uzskatām, ka Ziemeļa Āfrika ir mūsu prioritārs partners, lai novērstu krīzi mums kaimiņos, tad tam ir arī jāatspoguļojas mūsu resursu sadalē. Un, un Tas nav viegls uzdevums, jo, kā zināms, dažām no dalību valstīm šķiet, ka tām ir vēsturiska atbildība par noteiktiem reģioniem, bet būsim realisti, kamēr mūsu naudas izlietojums neatspoguļos mūsu politisko gribu vai principus, mēs nekur tālāk uz priekšu netiksim. Un šai pretrunai Komisijai ir jātiek pāri, lai mūsu stratēģija varētu būt efektīva. Paldies! Liels paldies! Gribētu tagad dot vārdu uh, Mr. Olī kungam, varbūt jūs uh, varētu izteikt dažas piezīmes, varbūt ne tik ilgi uh, kā ministri. Es noteikti nevaru uzstāties tik labi kā iepriekšējā runātāja, bet gribētu jums arī pateikties par eh, ielūgumu. Manas uzdevums šeit ir diezgan ierobežots, jo no manis sagaida tādu kā analīzi par to, kādā veidā Eiropas Savienība uh, strādā ar ārpolitikas stratēģiju. Sākšu ar tādām vispārīgākām piezīmēm. Uh, Ja jūs atskatāties Eiropas integrācijas vēsturē pēdējos 20-30 gados, visveiksmīgākās stratēģijas pēdējās, eh, eh, kas ir īstenotas, nekad nav, vai gandrīz nekad nav prezentētas kā tādas, kā stratēģijas, paplašanāšanās. Tas eh, sākās ar ļoti īsu pāntu Romas līgumā, vienotais tirgus, To uzsāka ar zaļo grāmatu un pēc tam sekoja juridiska rīcība. Šengena um, bija arī tāda uh, domino efekta pierādījums. Un visi šie trīs uh, veiksmīgie uh, gadījumi ir ļoti spēcīgi ietekmējuši mūsu ārējās attiecības un ārpolitiku. Tas ir veicinājušas Eiropas Savienības pievilcību uh, attiecībā uz to, kas tā ir, nevis to, ko tā dara. Ir dažādi instrumenti ārpolitikai, kas nav īsti ārpolitikas instrumenti, bet cita veida instrumenti. Un tomēr interesanti, ka viena politikas joma, kur tiek prasīta stratēģija vairāk kārt jau, tā vienmēr ir bijusi ārpolitika. Un šeit bet, eh, godīgi sakot, Eiropas eh, sasniegumi ir nevisai labi. Sāksim ar eh, kaut ko, ko cilvēki bieži aizmirst, droši vien, ka ne jau Broka kungs, bet Amsterdama līgums 97. gadā radīja jaunu KDP instrumentu, kas bija kopējās stratēģijas. Uh, Tur bija ideja galvenokārt fokusētās geogrāfiski, un tad ar eh, kvalificēto vairākumu balsojumu varētu uh, balsot par konkrētām rīcībām. Amsterdamas uh, līgums stātās tajās spēkā 99. gadā, un tad tika pieņemts trīs kopīgas stratēģijas - Krievija, Ukraina un Vidusjūra. Ceturtā, kas bija plānota par uh, Balkāniem, no tās uh, tad atteicās. Tā bija ļoti ātra reakcija uz. Uh, to, ko līgums noteica. Šī kopējo stratēģiju pieņemšana tika izmantot, bet tikai pāris uh, gadu pēc tam Javiers Solana, toreiz augstais pārstāvis, ļoti kritiski izvērtīja šīs stratēģijas, sakot uh, būtībā, uh, ka savā ziņojumā, mm, ka zināmā mērā tās nekādu pievienoto vērtību nedeva, jo jau uh, bija kopīgas stratēģijas, uh, Uh, nolīguma ar Krieviju un stabilitātes pakts un ar vidusjūru bija nolīgumi, stabilitātes un asociācijas nolīgums ar Balkānu valstīm. Viņš arī teica, ka tās bija tādas uh, vairāk deklarācijas, kam nebija liela ietekme uz uh, strateģisku prioritāšu noteikšanu ES. Viņš arī teica, ka tās tika apspriestas procedūrā, kas uh, um, tagad tiek saukta par jaungada eglītes pieeju, ka visi kaut ko tikai karina šajā jaungada eglītē pievieno prioritātes uh, dokumentam, un, uh, protams, tur nebija uh, tāda skaidra fokusēšanās uz strateģiskajām interesēm. Tur nebija uh, iezīmētas dilemmas, ar kurām saskārās ES politika tajā laikā, un arī neiezīmēja veidus, kā varētu parādīties neliela konflikta ar ārējiem partneriem. Protams, ideja tad bija rīkoties atšķirīgi, un 2003. gadā šī Eiropas drošības stratēģija tiešām bija ļoti veiksmīga tas bija kaut kas nebijis, jo līdz tam Eiropas Savienība nekad nebija veikusi nekādu draudu analīzi tas nebija dokuments, kas izgājis tādai komitoloģijas procedūrai, tas bija daudz centralizētāk uh, radīts uh, dokuments, tur nebija korepēra sarunas, kāds būtu tradicionāli, tur bija uh, runāts par prioritātēm un arī par um, atšķirībām ar partneriem un kopīgajām lietām ar partneriem, jo īpaši ar ASV. Bet daudzējādā ziņā tas bija tāds vienreizais sasniegums, kas radās īpašos apstākļos un tika izmantota unikāla iespēja. Pēcdarbs netika veikts uh, un uh, pēc tam um, nebija tāda vēlme uh, strādāt, izstrādāt rīcības plānus, lai to ieviestu. Un tad, kad bija jāpārskat pirmo reizi 2007. un 2008. gadā šī drosības stratēģija, varbūt atcerēsieties šo ziņojumu, tur bija minēts arī arī darbības dienas, uh, Tad dažas problēmas, kas pirms tam bija, arī parādījās, un pēc tam ziņojums par stratēģijas ieviešanu bija ļoti labs atjauninājums, informējot par tiem draudiem, kas ir Eiropas Savienībai, bet tik un tā nevarēja, nebija spēja fin formulēt prioritātes kāds tad ir Eiropas Savienībā, jo bija ļoti dažādas pozīcijas partneriem pie galda. Zināmā mērā šāda procedūra arī ietekmēja uh, tā izstrāde, ko mēs tagad saucam par strateģiskajām partnerībām, kas tagad Eiropas Savienībai ir ar desmit partneriem visā pasaulē. Un arī tagad uh, nav tāda spēja fokusēties uz konkrētām uh, Uh, prioritātēm. Un Lisabonas līgumā, kur ir runa par stratēģiju, tur ir 26. pāns jāmin, kur Eiropadome tiek aicināta identificēt, uh, es citēju, stratēģiskās intereses, citādi beigas Eiropas Savienībai. Uh, vai ir kādi secinājumi? Protams, ir ļoti sarežģīti kaut kādus secinājumus izdarīt, kas būtu galīgi, bet es domāju, ka var teikt, ka līdz šim tā Eh, tādas eh, nekonkrētas, eh, citur iekļautas un elastīgas stratēģijas ir bijušas veiksmīgākas. Otrakārt, stratēģiju uzrakstīt ir ļoti sarežģīti, ir ļoti grūti ņemt vērā dažādos viedokļus, kas varbūt tiek pausti pie saruna galda. Varētu arī identificēt status quo un sociālie uh, um, sociālajie zinātnieki ir uh, konstatējuši šeit dažādas paradigmas un uh, ka ir arī risks, kas uh, apdraud status quo un uh, tas ir arī minēts ASV administrācijas drošības stratēģijā. Uh, tās ir radikāls izmaiņas pēc līdzšanējās uh, darbības, un pēc tam uh, viņi saskārās pēc 2000 tad, tad šie uzbrukumi dviņu torņiem, pēc tam viņi strateģiski mainīja savu uh, stratēģiju. Bet arī šeit mums ir uh, jāapkopo dažādi viedokļi. Bet strateģiski domāt ir ļoti būtiski, un uh, tas arī tiek prasīts, jo īpaši, ja tas ir balstīts uz regulāru tendenču uh, novērošanu, uh, Eh, kas var ietekmēt tos, kuri īsteno stratēģijas. Mēs dzīvojam strauji mainīgā vidē, pat mūsu kaimiņu valstis strauji mainās un ir būtiski mainījušās kopš 2003. vai 2008. gada. Tās ir uh, nestabilākas un eh, grūtāk izprotams kļuvušas, un arī eh, viņu pašu kaimiņu valstis eh, viņus īsti nesaprot. No Afganistānas līdz pat Malī mēs redzam, ka ir tāds plašs nestabilitātes loks ar kur ir jāsaskaras, un Eiropas Savienībai samazinās finanšu resursu apjoms finanšu krīzes rezultātā. Eirozonas krīze, budžeta uh, samazinājums, um, bet arī politisko resursu um, samazinājums. Uh, mēs redzam, ka ir bijuši dalīšanās, un uh, Eiropas Savienība līdz ar to nevar vienot rīkoties. Eiropas Savienība saskaras arī ar uh, pieaugušiem izaicinājumiem no ārpus nestabilāka. Uh, kaimiņu valstu situācija un arī citur pasaulē veicinās nestabilitāti. Tas tikai vēl vairāk uzsver, ka mums ir jāpārskat mūsu prioritātes un jāskatās, kā ar šiem līdzekļiem darboties. Vajadzētu uzsākt tādu pastāvīgu sarunu par mūsu strateģiskajām interesēm un par to, kā tās labāk sasniegt. Un es eh, pilnībā piekrītu tam, ko teica Karls Pilts, ka uh, process eh, pat ir svarīgāks par produktu. Un institūts centīsies eh, veicināt eh, darbu pie šī procesa un arī šajā diskusijā visā visumā. Paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies! Daudz grib izteikties, lūdzu vārdu, un vispirms gribētu dot vārdu Kliča kungam, jo es vairs nezinu, vai viņš ir Polijas senāta vai Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, Elmār! Have, uh... Man nav nekādu šaubu, ka tagadējais strateģiskais konteksts prasa, lai mēs stiprinātu Eiropas Savienības kapacitāti stratēģijas ziņā un arī politikas ziņā un drošība ir uh, izšķirīgi svarīga šajā procesā. Jo kopš uh, Eiropas drošības stratēģijas pieņemšanas uh, mēs uh, piedzīvojam būtiskas izmaiņas globālajā drošības situācijā. Ļaujiet man minēt trīs galvenos faktorus, kas, uh, ko minēja arī Karls Bilds un Sikorska kungs. Uh, Pirmkārt, eh, jaunu startautisku uh, varu pieaugušā loma Ķīni, Ķīna, Indija, un šie spēlētāji noteikti spēlēs svarīgāku lomu starptautiskajās attiecībās. Otrkārt, šī te dinamiskā situācija eh, mūsu dienvidu kaimiņu valstīs, tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Mēs uzskatām, ka tā sauktais arābu pavasaris varētu novest pie demokratizācijas un stabilizācijas šajā reģionā, bet tagad izskatās, ka, diemžēl, īstenojas uh, sliktākais scenārijs. Uh, radikālais islāmisms un naidīgums pret rietumiem tikai pieaug. Bet arī uh, austrumu kaimiņu valstis nav nemaz tik stabilas, kā mēs kādreiz domājām. Un tas parāda, ka to ceļš uz demokrātiju un stabilitāti vēl nav nodrošināts, neskatoties, protams, uz panākto progresu. Un arī ASV drošības politika ir jāizvērtē. Tā uh, ir eh, pārvērtusies no Eiropas uz Āziju un Kluso okeānu. Mums ir jāstiprina mūsu kopējā drošības un aizsardzības politika, bet varbūt arī jauns strateģisks dokuments vai vismaz uh, Eiropas drošības stratēģijas pārskatīšana, kas tika pieņemta 2003. gadā. Gribētu minēt eh, četrus, eh, piecus faktorus, kuri būtu jāizsver. Pirmkārt, Eiropai ir jābūt eh, nevis drošības patērētājiem, bet drošības sniedzējiem. Mums vajadzētu padomāt par to, kā izmantot tos instrumentus, kas mums ir mūsu rīcībā, un kas eh, tika ieviesti ar Lisabonas līgumu. Otrakārt, jāatbalsta stabilizācija un demokrātiskās pārmaiņas Rietumbalkānos, lai tos eh, integrētu ES un Atlantiskajās struktūrās ir jāizvēlas uz integrāciju vērsta pieeja, nekā nevis uz drošību vērsta pieeja. Un treškārt, eh, visaptvaroša iesaisti Āfrikā ar, ar dažādiem instrumentiem, attīstības palīdzība, drošības uh, reformas, labs pārvaldības, tiesiskuma veicināšana. Un visbeidzot, mūsu pienākums eh, veidot plašas eh, drošības partnerattiecības ar Austrum Eiropas valstīm un Dienvidu Kaukāzu. Jābūt ļoti uh, uzmanīgiem, ļoti uzmanīgi jāsako tam, kas notiek šādās valstīs, ka uh, Gruzijā, Armēnijā un Azerbaidžānā. Paldies! Panka. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Eh, primer lugar, quisiera... Sala Frankas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties eh, ministriem par lieliskajiem ievadvārdiem un, protams, arī par darbu, ko viņi veic, pieņemot eh, šo globālo Eiropas stratēģiju. Eh, strādājot pie tās, es domāju, ka ir svarīgi ar tādu skaidru galvu un ļoti konstruktīvi veikt izvērtējumu, kā to teica ministrs Sikorskis. Mēs patiešām šobrīd piedzīvojam dziļāko krīzi kopš eh, Eiropas projekta izveidas, bet eh, pesimistu prognozes tomēr nav piepildījušās. Grieķija nav atteikusies no vienotās valūtas eh, un ļoti um, veiksmīgi tika uzņem, pārņemt prezidentūru, un, kā jau Sikorska kungs teica, mēs dzīvojam uh, brīvības, drošības un uh, labklājības uh, teritorijā. Mums ir 500 miljonu patērētāju mūsu tirgu, 300 miljonu izmanto vienoto valūdu, valūtu, un mēs esam uh, galvenais preču un pakalpojumu piegādātājs, proti tas, kas visvairāk veicina labklājību. Visas analīzes rāda, ka notiek pārmaiņas no Atlantijas okeāna teritorijas uz klusā okeāna Uh, un Indijas uh, teritoriju, un Eiropas Savienība kļūst par tādu brīvo tirgu. Vispētījumi rāda, ka Japāna, ASV uh, attiecībā uz IKP pārsniegs prognozes, bet mēs taču redzējām, kas noticis, ka tas, ko Bilda kungs minēja, viņš runāja par to, kas tad strādā pie šīs globālās stratēģijas Kano institūts, tur tiek mēr, mērīti globālās ietekmes faktori. Un uh, ASV atdod savas daļas uh, Vācijai, Anglijai, Francijai un Ķīnai. Un, uh, ja mēs paraugāmies uz datiem attiecībā uz vidējām un nelielām valstīm Eiropas Savienībā, uh, Tad uh, tiek teikts arī, ka brīk valstis uh, um, būs ļoti liela attīstības posmā, bet Austrija uzņem divreiz vairāk bēgļu kā Brazīlija. Un, uh, starptautiskās sporta sacensībās arī Eiropas valsts ļoti labs rezultāts gūstus. Un Grieķijai ir vairāk eh, startautiskie pētījumi nekā Dienvidāfrikai. Tātad šīs vidēji lielās vai nelielās ES valstis eh, nevar teikt, ka Eiropas Savienībai vairs nav nekādas varas, bet, protams, eh, saistībā ar mūsu ārējām attiecībām ir zināmas problēmas un tāpēc jāmēģina mūsu um, svars uh, ielikt mūsu svaru un varu šajā procesā. Mums bija debatas Danžāna kunga vadībā, un tur tika teikts, ka mūsu rīcība ir nepietiekama attiecībā uz aizsardzības pasākumiem, ko veids dalībvalstis. Mums ir uh, vairāk karavīru, kā uh, ASV, un mums ir grūtības 500 karavīrus kaut kur nosādi, nosūtīt. Tāpēc mums vajadzētu no Lībijas krīzes gūt nepieciešamās mācības. Man būtu jautājums tagad abiem ministriem. Jūs esat ārlietu ministru padomē ļoti būtiski uh, spēlētāji, un tagad būs pārskats par Eiropas ārējās darbības dienestu. Broka kungs uh, un Gautieri kungs izstrādā ziņojumu. Es gribētu zināt, kādas izmaiņas mums vajadzētu veikt, lai Eiropas Savienība uh, nekļūtu par tādu kā starptautisko sarkano krustu, kas vienkārši apmaksā rēķinu par lieliem starptautiskajiem konfliktiem, ka mēs vienkārši sniedzam resursus. Bet ja mēs sēžam pie sarunu galda un um, domājam par, piemēram, konfliktiem tuvijos austrumos, tur mums vajadzētu padomāt, kā šīs ekonomiskās problēmas varētu pārvarēt runājot par finanšu uh, daudzgad schēmu, mēs redzējām, ka ārlietu politikai finansējums palielināts par 3%. Tā tas ir. Bet kas vēl pietrūkst, lai mēs starptautiskā līmenī runātu vienotā balsī un lai mūsu uh, klātbūtne būtu jūtamāka? Piemēram, ANO uh, ir arī šķelšanās UNESCO. Uh, un uh, vēl citi konflikti. Tātad, kā mēs varētu parūpēties par to, lai tie mehānismi, kas mums uh, ir pieņemti Lisabonas līgumā, lai tie būtu veiksmīgāk, lai mēs varētu spēcīgāk pārstāvēt sevi pasaules arēnā. Ministrs Bilds un ministrs Sikorskis ir svarīgi spēlētāji ārlietu padomē, Viņiem ir arī pieredze un uh, fantāzija un uh, pietiekama kvalifikācija, lai stiprinātu Eiropas Savienības uh, rīcību. Uh, thank, thank you very much. Um, can I uh, thank our... Geipa kungs, paldies! Es vēlētos pateikties visiem par ļoti interesantajiem ievadvārdiem. Un uh, vēlētos varbūt nedaudz pieskarties Korska kunga izteiktajiem komentāriem. Proti par to, kāda ir Eiropas situācija pasaules tirzniecības skatījumā un par to, kāda ir NATO izdevumi. Pēdējos gados mēs novērojam tendenci, ka ASV apmēram 50% finansē NATO, un šobrīd šis skaitlis ir 25% no ASV puses. Tas ir ietekmēs arī mūsu, un mums tomēr vajadzētu nopietni piedomāt par to, kādā veidā mēs savu politiku varam stiprināt pasaulē. Vai arī mēs esam tikai Amerikas Savienoto Valstu sabiedrotie vai pat padevīgie kalpi dažādos pasaules reģionos? Uh, Un uh, ir skaidrs, ka tuvākajos gados militārie izdevumi samazināsies, un vai mēs kā Eiropieši vienkārši apgalvosim, jā, labi, mēs to akceptējam, turpināsim darboties kā līdz šim, vai arī mēs strikt iestāsimies par to, ka mums ir nepieciešams ne tikai politikas un globālas stratēģijas, bet gan arī militārs spēks. Piemēram, Lībijas gadījumā mums bija atšķirības viedokļos starp dažādām valstīm. Un es uzskatu, ka mums ir jādara viss, lai mēs eh, gan vienotos politiski, gan arī palīdzētu Bosnijai Hercegovinai iestāties ar laiku Eiropas Savienībā, un tas attiecās uz visām Rietumbalkānu valstīm. Protams, vēl viens liels jautājums ir nedrošība uz robežām. Varbūt ne gluži šādos terminos to vajadzētu nosaukt, bet mūsu austrumu partneru valstīs ir zināmi biedri, kuriem ir saspringtas attiecības vienam ar otru. Un mēs kā eiropieši varētu varbūt piedāvāt stabilitāti nodrošinošas spēka vienības Jautājums par to, vai mēs vēlamies savus iedzīvotājus pakļaut nāves briesmām, lai nodrošinātu šādu stabilitāti. Un šeit vēl noteikti vajadzētu pieminēt arī notikumu attīstību Ziemeļāfrikā. Vai mēs to saucam par arābu pavasaru vai šobrīd jau arābu ziemu, uh, varam saukt kā gribam. Un tomēr, manuprāt, mēs esam šad tad pārāk optimistiski. Eiropai tas ir prasījis gadsimtus nonākt tādā situācijā, kādā mēs dzīvojam šodien. Kāpēc tad mēs sagaidām, ka valsts, kurās demokrātija nekad nav bijusi, kāpēc mēs sagaidām, ka šādas valsts ļoti īsā periodā izies cauri fantastiskām pārmaiņām, kas e, Eiropai ir prasījušas gadu simteņus. Kāpēc mēs uzskatām, ka Ēģipte vai arī citas Ziemeļāfrikas valstis tik ļoti īsā laikā izies cauri būtiskām izmaiņām, piemēram, Polija, kur ir orientējusies uz rietumiem jau gadu desmitiem, un tāpēc šis periods ir bijis daudz skaidrāks. Ziemeļāfrikā situācija ir pavisam cita. Uh, Tātad, domāju, ka mums konkrēti vajadzētu padomāt, ko darīt, un tas arī būs mans pēdējais sakāmais - Eiropas Savienības un NATO sadarbība. Mums joprojām ir ļoti lielas grūtības, kuras ir saistītas ar Turcijas un Kipras jautājumu, un ja mēs vēlamies efektīvi atrisināt Eiropas aizsardzības politiku, mums ir jāatrisina šie jautājumi vispirmām kārtām. Thank you. Mr. Min Gomes skundze. Biltakungs. Tas, ka apvienotās nācijas ir izgāzušās savā uzdevumā aizsargāt mieru pasaulē, tas ir fakts. Tas, ka mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība iestājas par mieru un drošību pasaulē un arī krīzes uzraudzību, ja mēs neuzdosim jautājumu par ANO drošības padomas uzdevumiem un par drošības politikas izmaiņām, vai mēs ko panāksim, vai vienota Eiro, vai Eiropas Savienības pārstāvja dalība Eiropa, ANO drošības padomē ir jautājums? Un kāpēc Zviedrija nav nosūdījusi Sīrijā notiekošo? Tas bija jautājums Biltkungam. Sikorska kungs, jūsu pieminētie ķekari sadarbības ziņā jau eksistē. Piemēram, Eiropas ārējās darbības dienesta prieksēdētāji jau ir augstā pārstāve un Eiropas komisijas prieksēdētāja vietniece. Jūs pieminējāt Ziemeļāfriku. Pie tam eh, Ziemeļāfrikā mums nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par Eiropas interesēm, dažādām politiskām, ekonomiskām. Tā ir mūsu drošība, kas tiek veidot Ziemeļāfrikā. Kāpēc Eiropas Savienības ministri nevar vienoties par kopīga finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības organizētai misijai, mieru uzturēšanas misijai uz Malī, uz Sahelu? Mēs nevaram vienoties ne par ko. Vai tas tiešām nav uztraucoši un dusmojoši, ka budžets, par kuru vienojās padomu, šajā budžetā nav paredzēts tikpat kā nekas, lai kā arī mēs to nosauktu, bet patiesībā tur nav paredzēts nekas ārējās darbības dienestam? Vai, ir parei, vai tā ir pareizā ziņa, ko mums vajadzētu dot šobrīd Eiropas iedzīvotājiem un kā ar pārējo pasauli? Un visbeidzot, Mr. Olikungs, Jūs runājat par Eiropas stratēģiskajām interesēm. Mums ir ļoti daudz dažādu stratēģiju Eiropā, vai tam ir nepieciešamā politiskā vadība? Vai tad komisijai nevajadzētu iestāties par Eiropas Savienības interešu aizsardzībām un nevis vienkārši aizpildīt dažādus seminārus ar cilvēkiem no valdībām un valstu galvu birojiem. Mums ir jāsakārto pašiem sava māja, un tikai tad mēs varam kaut ko dot ārzemē. No, has, uh... Un tagad dod vārdu Sevičkungam, lūdzu. Much, Paldies, prieksēdētāja kungs, saka Slovenijas pārstāvis. Uh, Es vēlētos izmantot Sikorska kunga metaforu ar programmu nodrošinājumu un fizisko nodrošinājumu. Tas ir saistīts ar kompjūteru pasauli, bet runājot par programmu nodrošinājumu, mums ir jādomā arī par fizisko, par dzelžiem. Kas notiks? Vēlētos šeit citēt Goldmana kunga grāmatas momentu Kā izmirst civilizācija? Līdz mū, šā gadsimta beigām pieaugot iedzīvotājiem un iedzīvotāju novecošanās rietumu pasaulē starp 15 un 59 gadiem dzīvojošo būs apmēram viena trešdaļa. Un ASV iedzīvotāju skaits pieaugs par 25% un visaugstāk attīstītās Eiropas valstis būs tās, kurās vismazāk iedzīvotāji vēlēsies radīt bērnus. Mēs uzskatām, ka šajās valstīs iedzīvotāju skaits samazināsies par 40-60%. Ļoti interesanta grāmata. Iedzīvotāju skaits samazināsies attīstītajās valstīs, un tas izraisīs ekonomisko spēku centru nobīde pasaulē. Austrum Eiropa un īpaši Krievija šobrīd ir nonākusi demokrātiskās spirāles tādā kā nāves cilpā. Dāmas un kungi, runājot par stratēģiju, par Eiropas stratēģiju nākotnē jau kādā jomā, es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā arī demogrāfiskos rādītājus. Pretējā gadījumā mēs vilsimies mūsu politikās, jo mūsu programma nodrošinājums nedarbosies un nedarbosies dzelži, runājot kompjūteru terminos. Citas dabas komentārs. Man neliekas īpaši loģiski runāt par Eiropu kā par superspēku, kur no IKP tikai viens procents tiek atvēlēts militārajiem izdevumiem lielākajā daļā dalību valstu jo patiesībā tāpēc mēs izveidojām terminu politikas, lai aizvietotu vai aizmālētu acis un lai mēs neredzētu, ka Eiropa militārā ziņā ir ļoti vāja. Nav nekāda politika un tā nedarbosies, ja Eiropā nebūs reālas tiešas iespējas aizsargāt savas robežas. Ja mēs to nevaram, tad mēs nevaram runāt par Eiropu kā par lielvalu. Varbūt ekonomiski šobrīd vēl joprojām jā, bet īstenībā. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, piekrītu eh, tām ambīcijām, kas tika paustas, bet es eh, negribu tagad eh, pārāk prozaisks apsvērums ievies šajās debatēs, bet man tomēr ir iespējas, ka tā kā to atgādināja Ana Gomeša, daudzas lietas jau pastāv līgumos, jo īpaši Lisabonas līgumā Daudz lietas jau pastāv nolīgumos, kas ir panākti padomas līmenī, piemēram, šie vadošie mērķi. Tur ir ļoti ambiciozi mērķi, ko mēs neesam nekad ievērojuši. Kaujas grupas, kas nekad nav izmantotas, tātad instrumenti, eh, mehānismi, institūcijas, tas viss mums jau ir. Daudz eh, politiskās uh, Eh, gribas, eh, ja tādu īstenot, tad mēs to visu varētu iedarbināt. Atvainojiet, eh, ja es varbūt um, kaut ko pārsteidzošu teikšu, bet es vienmēr esmu pārsteigts konstatēt, ka ik pa sešiem mēnešiem ir neformāla aizsardzības padome. Ministri tiekās, ir ārkārtas sēdes par malī, kur viena uh, Uh, Eiropas Savienības dalība valsts uh, karo ar Malī un viss pārējās to atbalsta, jo tā it kā sot lieta, kas uh, aiz, aizskar arī Eiropu. Es zinu, ka ministri ir ļoti kompetenti, bet tad, kad mēs runājam par politisko gribu, tad tajā līmenī tā ir jāīsteno. Es saprotu, ka visiem ir daudz darba, bet uh, arī attiecībā pret mūsu līdzpilsoņiem. Es gribu teikt, par laimi viņi neredz, cik uh, maz cilvēku ir klāt šajās uh, atšķirīgās instancēs. Tātad tur ir jālēmj, tur tiek pieņemti lielie lēmumi par mūsu ārlietu politiku un drošību. Tātad es negribu nevienu apvainot vai izstumt, bet es nedomāju, mēs nevaram es nedomāju, ka mēs varam turpināt izlikties, ka šī drošības un aizsardzības politika ir jāizgudro no jauna ik pēc sešiem mēnešiem vai katru gadu, organizējot lielas eh, debatas. Mums jau ir virkne instrumentu, ir vajadzīga politiskā grība, lai tos eh, iedarbinātu. Katram ir jāuzņemas sava eh, atbildība, tai skaitā arī dalību valstu ministriem. Uh, all, I... Sikorska kungs, vispirmām kārtām es piekrītu senatora Klišs sacītajam, un man ļoti, ļoti patīk Sala Frankas kunga pieminētie statistikas dati. Lieliski! Vairāki deputāti pieminēja Eiropas aizsardz, aizsardzības spēju, īpaši, ja mēs to salīdzinām ar citām valstīm, tostarp ASV. Jā, patiesībā situācija ir samērā dramatiska. Mēs aizsardzībai patērējam apmēram vienu trešdaļu no ASV aizsardzībai atvēlētajiem līdzekļiem. Un būtu ļoti labi, ja mums par šo naudu būtu kaut trešdaļa ASV aizsarga kapacitātes, bet rezultāts par šo vienu trešdaļu no ASV naudas ir ļoti slikts. Šeit parādījās, ka Eiropas armijās kalpo 1,8 miljoni, bet eh, apmēram 60% no viņiem ir aktīvā dienestā. Un iedomājieties, ja Amerikas Savienotajām valstīm būtu 50 štābi, 50, 50 dažādas iepirkuma politikas, 50 eh, jūras kājnieku spēku. Tad diez vai viņi būtu tādā situācijā, kā mēs šeit Eiropā. Līdz ar to mans priekšlikums jums būtu sekojošs. Ja mēs vēlamies uzsākt kādu jaunu programmu, vai tā būtu bezpilota, bezpilota lidmašīnām vai bezpilota kuģiem, tad eh, mums eh, vajadzētu izveidot kopīgu iepirkumu procedūru. Es uzskatu, ka mēs varam dažādas eh, Eiropas Savienības procesus novirzīt kopīgā iepirkuma procedūrā, un tad noteikti mēs izmantot Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu jēdzīgāk. Uh, Un es uzskatu, ka tas ir jādara gan katrai dalību valstī atsevišķi, bet, eh, lai mēs to darītu Eiropas līmenī, tam ir nepieciešama politiska griba. Un nevienmēr šī politiskā griba ir klātesoša. Mēs it kā runājam daudz par to, ka Eiropai ir jārīkojas kopā, bet brīdī, kad ir jāpieņem lēmums, dalību valsti intereses visbiežāk prevalē. Un Eiropas intereses tiek atbīdītas maliņā. Mēs to ļoti labi redzam arī Eiropu, Eiropas pārstāvniecībās starptautiskās institūcijās. Gomes kundze pieminēja ANO drošības padomes reformu, un tas jau problēmu raksturo ļoti skaidri. Polija atbalsta Vācijas nostāju jau pāris gadus, proti vajadzētu būt Eiropas Savienības pastāvīgajam pārstāvim ANO drošības padomē, bet Elmāram iespējams šeit būtu savādāks viedoklis. Un tas ļoti skaidri parāda problēmu. Arī mums šeit prezidijā sēdošajiem ir dažādi viedokļi. Ir vairākas ANO nodaļas un startautiskas, startautiskas organizācijas, kurās Eiropa tika iegūt, ja mēs tiktu pārstāvēti kopā. Pajautāšim paši sev, vai mūsu spēks pieaug vai mazinās, ja Pasaules tirsniecības organizācijā mūs pārstāvētu tikai Eiropas Savienības komisija. Es uzskatu, ka pa Eiropu un dalību valsts pārstāvot komisijai, mēs būsim daudz spēcīgāk nekā, ja mēs Pasaules tirsniecības organizācijā sēžam katra dalību valsts atsevišķi. Es uz, un tas attiecās uz citām organizācijām arī. Es uzskatu, ka mēs ietaupītu miljardiem eiro, ja mēs no ļoti daudzām ANO struktūrām atsauktu katras dalību valsts pārstāvi un pārstāvētu mūs kopā kā Eiropas Savienība bet eh, tas ir drīzāk politiskas gribas jautājums, vai mēs gribam to panākt, vai arī tikai gribam runāt par to. Es, eh, ja jūs manu viedokli vēlaties dzirdēt, tad optimistisks es šajā ziņā nesmu. Piekrītu Geipskungam tādā ziņā, ka Balkānos mēs vēl neesam paveikuši visu to, ko solījām. Iespējams, ka vajadzētu lielākā mērā iesaistīties Kaukāza notikumu risināšanā tuvējos austrumos, Ziemeļāfrikā, un tomēr man ir bažas, ka aizsardzībā mēs pieļausim tās pašas kļūdas, ko mēs šobrīd ar tik dramatiskām sakām esam pieļāvuši Eiropas monetārajā politikā. Mēs zinām, ka, mē, mēs zinājām, ka stabilitātes un izaugsmes pakta pārkāpumi ir bīstam Eiropas monetārajai stabilitātei, bet stabilitātes un izaugsmas pakts tika pārkāpts 60 reizes. Mēs zinām, kāds ir rezultāts. Tā ir milzīga krīze, no kuras mēs nespējam izķeproties. Aizsardzības jomā iespējams, ka krīze mūs piemeklēs tikpat strauji un negaidīti, kā mūs piemeklē finanšu krūze, krīze, un arī mēs aizsardzības ziņām neesam gatavi. Un eh, brīdinājuma zīmes un brīdinājuma signāli nāk no visām pusēm. Mēs tomēr nesam mācījušies pilnībā no mūsu nespējas sakārtot mūsu pašu vēlmes un kārtīgi rīkoties Balkānos 90. gadu vidū. Jā, un eh, es piekrītu, ka sadarbības starp NATO un ES nav pietiekami cieša. Cilvēki iet bojā, jo divas organizācijas, kuras dala vienādus mērķus, divas organizācijas nevar vienoties, ko darīt. Par, Afganizā, par Afganistānu man likās pirms pāris gadiem, ka ideja izveidot piecus Eiropas Savienības atbalsta punktus piecās svarīgākajās Afganistānas provincēs. Toreiz pirms pāris gadiem Afganistānas dienvidos notika smagas lietas, un man likās, ka tādajādi mums izdotos izvairīties no konflikta eskalācijas. Izrādījās, ka tā nav, jo šies te Eiropas Savienības pārstrā, pārstāvniecības NATO spēki dabūja aizsargāt, un tur nevarēja vienoties, ko darīt ar Kipru. Cerēsim, ka Kiprā vēlēšanu rezultātā tiks ievēlēta jauna valdība, kura tomēr spēs tikt pāri gadu desmitiem izveidojušam konfliktam ar NATO dalību valsti. Gomešs kundze, jūs pieminējāt, ka mēs pat nevaram vienoties par finansējumu malī. Es neatceros, kādi ir patiesie statistikas dati, bet es jums nepiekrītu. Mēs esam vienojušies, ka 50 miljoni tiks piešķirti Āfrikas spēkiem un apmēram 200 miljoni citām operācijām, tātad Eiropas Savienības organizētām un vadītām operācijām. Jā, protams, mums ir nepieciešams papildus finansējums. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas. Atcerēsimies, ka NATO tika izveidots tūlīt pēc kara, un e, toreiz bija svarīgi izveidot šādu miera aliansi. Bet e, brīdī, kad mēs varam izvēlēties, kurp sūtīt mūsu spēkus, tad e, tiešām finansējums var izrādīties būtisks lai nav tā, ka tie, kuri piedalās šādu miera misiju organizēšanā, tie maksā no savas kabatas, un tie, kur nepiedalās, tie patiesībā ietaupa. Vajadzētu būt pavisam otrādi, bet, eh, kā jau teicu, tam ir nepieciešama politiska griba sakārtot šos jautājumus. Nākamajam runātājam arī ir ta, pilnīgi taisnība, ka Eiropā demografiskā situācija ir samērā dramatiska. Tiek apgalvots, ka demografija ir mūsu liktenis, bet vislielākās bažas izraisa varbūt tas, ka mums ir ļoti maz instrumentu, kā to ietekmēt. Jo jūs runājat par cilvēkiem, kuri jau ir piedzimuši. Mums jau vajadzētu kaut kādā veidā piesaistīt tos, kuri vēl nav. Un mēs nevaram izmainīt šo situāciju, jo ir paudzes, kuras eh, jau ir pārkāpušas reproduktīvā vecuma slieksni, un mēs to vairs nevaram izmainīt. Mēs zinām, ka arī imigrācijai ir tālajošas sekas, bet par imigrācijas jautājumiem, par migrācijas jautājumiem runāt arī šobrīd ir politiski ļoti delikāti. Jā, arī tas ir viens no argumentiem, kāpēc mums visiem ir jāstrādā kopā. Un visbeidzot, jā, es piekrītu, ka līgumos ir iestrādāti instrumenti, kā mēs varētu darīt vairāk. Tā ir. Patiesais izaicinājums būs, runāsim godīgi, valoda ir tāds, ka lielās dalību valstis vēlas izmantot šos instrumentus, lai īstenotu līgumos paredzēto. Paldies! Well, Mrs. Gomez, when political lead... Jā, Gomes kundze runājot par uh, politisko vadību šeit analītiķiem nekas daudz nav uh, sakāms. Te ir, tas ir politiķu darbs un viņiem arī ir pilsoņu mandāts. Ja mēs skatāmies uz to, kas notika pēdējos četros gados, tad no mūsu pilsoņi nevarētu teikt, ka viņi ir prasījuši vai no mums sagaida, ka mēs aktīvāk piedalīsimies uh, dažādās uh, militārās operācijās. Varbūt arī ievēlētajiem politiķiem tas ir jāņem vērā un Eiropas Savienības padome uh, aizstāv mūsu strateģiskās intereses, un ja mēs skatāmies uz darba kārtību padomei ārlietu politika pēdējo 15-20 gadu laikā ļoti reti vispār ir bijusi darba kārtībā. Šī gada beigās notiks sanāksme, kas būs veltīta šiem jautājumiem, bet iespējams vienas no sakām Lisabonas līgumam ir tādas, ka ārlietu ministri netiek aicināti vairs piedalīties šajās apspriedēs, šajās kolēģijās, uh, Un es gribu pateikt vienu lietu, kas tiek gaidīts no um, ministru sanāksmes, ār, aizsardzības ministru sanāksmes šī gada beigās. Pirmkārt, mums ir jāpieņem lēmums par to, ko kā Eiropas Savienība mēs esam gatavi darīt, uh, kur mēs gribam piedalīties kopā ar NATO, ar ASV un ar Āfrikas Savienību gadījumā ar Malī, bet eh, nevar skatīties uz aizverdzības jautājumiem kā izolētie, izolētu jomu. Mums ir vajadzīga tāda vienota pieeja, izmantojot dažādus instrumentus. Un mums varbūt pietrūkst nevis uh, politiskās grubas, gru, gribas, bet mums ir jābūt gataviem gan politiskā līmenī, gan institūcija līmenī. Mums jābūt gataviem gan militāru, sniegt gan militāru, gan nemilitāru palīdzību. Paldies, Poleca kungs. Ich bin, äh, no, no, no, äh, Mr. Bills answer is not there. Nē, Bilta kungs, es aizmirsu viņam dot vārdu atbildē, viņš tagad atbildēs. Es eh, mēģināšu īsi runāt, piekrītu visam, kas tika teikts. Jūs pieminējāt dažādus apsvērumus, runājot par aizsardzības spējām. Te gribu pateikt vienu lietu. Tas, kas notiek Eiropā, uh, Tas ir tāda liela, tāds uh, smaguma centra pārbīde citā virzienā. Lielās teritorija aizsardzības struktūras, to vietā ir nākušas tādas struktūras, kas ļauj tā ļoti precīzi darboties mazākos mērķos vai mazākos, mazākās vietās. pirms 10-15 gadiem uh, Francija pilnībā mainīja savu tādu aizsardzības stratēģiju. Un, uh, protams, tas ietekmēja arī iesaukto, jauniesaukto skaitus, tika pilnībā Tad tika, notika atteikšanās no jaunie saucamo iesaukšanas. Un šobrīd uh, Eiropas aizsardzības vai tādas militārās palīdzības iespējas ir daudz lielākas nekā tās ir bijušas ļoti ilgu laiku, un amerikāņi to nav ņēmuši vērā, jo viņi tā īpaši tam vispār nepievērš uzmanību. Amerikā ir bijušas arī teritorijas iekarošanas karš, kur no Meksikas tika atkarot Teksasa. Uh, Un runājot par iespējām, kas mums ir vajadzīgas, protams, ka mums ir vajadzīgas praktiskas rīcības iespējas, piemēram, Lībijā. Un es vairāk raizējos par nevis par trūkumiem mūsu aizsardzībā, bet gan mūsu diplomātijā. Mēs, mums ir iespējas iejaukties un palīdzēt likvidēt režīmus, kas uh, mums ir galīgi nepieņēmami, bet tas, kas uh, ir grūtāks, tas ir izveidot vietā jaunu režīmu, piemēram, Lībijā. Mēs spējām pilnīgi visus evakuēt no Bengāzī. Mēs redzējām, ka pazūd robežs, mēs redzējām, ka visur ir ieroči. Uh, Mēs uh, redzējām, kas notiek saistībā ar Mali, pilnīgi nekontrolējumā situācijā. Vai mums ir instrumenti, diplomātijas un attīstības palīdzības instrumenti, kas ļautu stabilu, izveidot stabilu demokrātisku Lībijas valsti? Sagraut jau tas tā ir vienkārši. Kā izveidot kaut ko vietā, kas būtu mierīgs un stabils? Piemēram, Afganistāna. Mēs ne, nespējam pat Kipras problēmu novērst. Tas ir jautājums, kas saistīts ar NATO dalību. Te ir diplomātiskas grūtības no vienas vietas. Vakardien Mums bija kultūras ekskursija, mēs apmeklējām Piedņestru. Esat tur bijuši? Zinat, kur tā atrodas? Tā ir bijusī padomu savienības tāds anklāvs Eiropā. Tur var redzēt arī uh, pilnīgi atšķirīgu pasauli ar uh, āmura un sirpja simboliku. Un Diplomātiskie resursi konflikta risināšanai, es gribu vēlreiz uzsvērt, ir izšķiroši. Mums joprojām te ir daudz darāmā. Bet kur, ko darīt ar Libānas vai Levantes reģionu? Sīrijā mēs piedalāmies, bet mēs redzam, ka notiek ļoti tāds, ļoti pilnīgi viss tiek sagrauts šajā reģionā. Tas attiecās uz visām lielākajām pilsētām. Mēs varam, protams, runāt par sankcijām un atkārtot un atkārtot, ka tās ir vajadzīgas, bet kā apvienot drošības padomu, kā panākt, lai tā rīkotos vienoti un vienotos par kaut ko, lai pārtrauktu kardarbību, tad varbūt mēs varam sākt runāt par kaut kādu stabilitāti, ko mēģināt uzturēt, kas nebūs viegli. Un pēc Bosnijas kara beigām, ja pagājuši 18 gadu, mēs joprojām ņemamies ar dažādām, visdažādākajām problēmām, kas neļauj sabiedrībai nostabilizēties. Tie ir grūtākie uzdevumi, vai daži no tiem, kas mūs sagaida drošības jomā tuvākajā laikā. Kā panākt stabilitāti, kā panākt, lai darbojas likumi, kā panākt, lai sabiedrība atkopjas un runājot par uh, tādu sagraušanu, es šeit nedomāju vairāk ēkas, bet gan sabiedrību, to, kas to vispār satur kopā. Un tas ir, lai to atjaunot, ir vajadzīgs daudz laika un spēka. Un ārējās darbības dienests Tad ANO izmanto 40 tūkstošu diplomātu, kas darbojās visās iespējamās valstīs. Ja var. Varētu saskaitīt visas cilvēku stundas, kas tiek pavadīts, ko diplomāti pavada pieņemšanās citās Eiropas Savienības valstīs, tas būtu varbūt tik daudz, lai atrisinātu to, kas ir nepieciešams Lībijai. Un katrs no mums atsevišķi ir pārāk mazs, lai varētu šāda mēroga jautājumus risināt. Mēs cenšamies laist darbā jaunus instrumentus, tā saucamais Eiropas miera institūts, ir arī citi instrumenti preventīvai diplomātijai un tā tālāk. Te ir daudz ieceru un iestrāžu un daudz arī darāmā turpmāk. Un vairāk, kā es jau teicu, es raizējos par trūkumiem diplomācijā, diplomātijā, stabilitātes nodrošināšanā, sabiedrības uh, stabilitātes uzturēšanā, nekā aizsardzības, nekā par aizsardzības trūkumiem. Vienalga - Balkāni, Kipra, Afganistāna, Lībija, Sīrija, Mali. Tas viss Tie visi, tas viss mums uzdod daudz uzdevumu. Un īstenais drošības drauds iespējams slēpjas kiber telpā. Paldies! Poleca kungs, lūdzu. Paldies! Es Polenca kungs, paldies abiem! ministriem, kas piedāvā ļoti tādus liederīgus impulsus diskusijai. Un es gribētu uzsvērt, ka mēs visi esam pārliecināti par to, ka Eiropas Savienība nodrošina mieru Eiropā. Iekšējais tirgus dod mums labklājību, un tā ar to mums arī ir jārēģē un uh, jārisina globalizācijas. Uh, uzdevumi, kur mēs konkurējam ar vairāk nekā miljārdu ķīniešu un vairāk nekā miljārdu indiešu un tā tālāk. Mums kā Eiropas Savienībai ir vienot jādarbojas uz āru, tātad ārpolitikā, un mūsu dalībvalstu intereses tiek, var tikt aizstāvētas vienlaikus aizstāvot kopīgās. Uh, bet priekš tā ir vajadzīgs vienots viedoklis, un tas ir panākams tikai izveidējot tādu blīvu uh, tīklu starp valstu un valdību vadītājiem. Kaut gan uh, šodien vairāk es redzu tādu reaktīvu ārpolitiku. Uh, izmantojot tās, tos instrumentus, kas ir mūsu rokās. Kādus ilgtermiņu mērķus mēs gribam? Tiem, protams, ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija. Mums ir jākoncentrē spēki. 25 tūkstoši diplomātu, to, ko jūs pieminējāt, Bilta kungs, to es ņemšu vērā. Un, protams, ka mūsu spēki un iespējas ir jāapvieno tīklā šī kopīgā Eiropas stratēģija ir ļoti nepieciešama. Ideja jau ir nākusi pasaulē, bet šī stratēģija ir jāpārstrādā, jo kopš to rakstīja pārāk daudz, kas ir jau mainījies. Un es piekrītu Kārlam, Kārlam Biltam, sevišķi arī tādā ziņā, ko jūs teicāt savā otrajā uzrunā, proti Eiropas ārpolitika tā nav tikai militāra iejaukšanās vai militāra palīdzība, bet militāro līdzekļu laišana darbā kā pēdējais līdzeklis arī ir viens no elementiem, un šo jautājumu var izmantot kā piemēru, kā uh, var redzēt, tas ir, šis aspekts ir jāņem vērā formulējot mūsu ārpolitiku. To nedrīkst tajā ignorēt. Piemērs, kas tika jau minēts, nepieciešamība koncentrēt uh, Eiropas bruņotos spēkus, tātad pooling un sharing, mhm. Ja mēs gribam kaut ko kopā izdarīt, un ja kādai dalībvalstī ir iespēja piedāvāt kaut kādu noteiktu spēka apjomu, un ja tā pārdomā un negrib iesaistīties, tad var gadīties, ka viss kopīgais projekts tiek apdraudēts. Un šajā kontekstā mums ir jādiskutē, ko mēs tādā gadījumā darām. Vakar mums bija uzklausīšana uh, tautas partijas lokā, kur runājām par parlamentāro kontroli, kas notiek ar militārās palīdzības akcijām, rī, pasākumiem un kā Eiropas parlaments kontrolē kopējās ārlietu un drošību politikas aktivitātes, kas notiek dažādās vietās. Un kā Mali uh, Uh, situācija parādīja, ir jāspēj rīkoties ļoti ātri, kas mali gadījumā nenotika. Pat pusgada laikā sagatavojot spēkus, laiku prasa tomēr situācijas izvērtēšana un tikai tad, kad situācija strauji pasliktinājās, Eiropa nebija spējīga darboties un Francija spēja vienatnē kaut ko efektīvi izdarīt. Un par NATO iepriekšējo stratēģijas pārstrādi. Madlēna Olbraita piedalījās darba grupā par to, kā šo publisko diplomātiju un kā to veidot, jo diskusijām ir jānotiek arī dalībvalstīs, lai mūsu šīs atšķirīgās domāšanas kultūras attiecībā uz militāru iejaukšanos, lai tās tomēr varētu tuvināt vai saskaņot labāk. Tas arī ir svarīgi. Uh, Un nav būtiski vienkārši uzrakstīt jaunu papīru, ko uzspraust uz nagliņas nākamo desmit gadu laikā. Bet mums ir iespēja arī lepoties ar to, ko mēs esam uh, padarījuši. Ir gadījumi, kur mūsu uh, politika, ārlietu un drošības politika, piemēram, Irānā saistībā ar eh, nukleāro jautājumu, ir bijusi ļoti efektīva. Mēs tur piedalāmies pārunās, esam ieviesuši, piedāvājuši arī efektīvu sankciju mehānismu, un es ceru, ka mums būs labs rezultāts. Paldies, ir daudz runātāju, vai varat lūdzu ieturēt divu minūšu? runas laiku, lai katrs tomēr varētu kaut ko pateikt. Vai Gela kungs? Thank you, Thank you Chair. I would like in these two minutes. Es savās divās minūtēs gribētu pirmkārt komentēt Karla Bilda teikto, gribu viņu uh, atzīmēt, ka viņš uh, uh tiešām runāja par smagām problēmām uh, un viņš ļoti piemērotā veidā minēja Sīriju. Pāris reizes eh, to pašu jautājumu, kā, eh, tad cik daudz mēs varam izturēt, kādu cenu varam eh, uzņemties par valsts iznīcināšanu, režīma gāšanu, kas mums nepatīk un kura maiņu mēs vēlamies. Es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties uh, Uh, nonākt situācijā, kad cena ir par augstu. Un Sīrijā mēs jau esam uh, uz robežas šeit. Ja mēs sākam runāt par problēmām, kas uh, paveras Sīrijas situācijas rezultātā, piemēram, kurdu problēma un kas vadīs Sīriju, tad, kad pilsoņu karš būs beigdzies, uh, tā ir vieta Eiropas politikai, diplomātijai, mūsu pieredzēji. Mums ir bijusi traģiska pieredze šeit Eiropā, un mums vajadzētu censties uh, mūsu tā saukto maigo varu stiprināt. Mēs nekad nebūsim uh, militāra varas uh, lielvara, bet mēs varam dalīties savā pieredzē, radot politiskus risinājumus, un viens no instrumentiem ir arī starptautiskā likumdošana. To nevajadzētu aizmirst. Paldies! Mr. Borbelī. Borbelī kungs. Thank you very much. Liels paldies. Godātie ministri, dargie kolēģi. Protams, Rumānija atbalsta iniciatīvu, ka jāveido Eiropas globāla stratēģija. Tagadējā eh, starptautiskajā vidē eh, tas ir aizvien steidzamāk eh, nepieciešams, jo redzējām nepie, nesenos noteikumus eh, Āfrikā, Sahelā un tuvies austrumos. Mums ir jāatjauno mūsu ārējās darbības stratēģija, bet es uzskatu, ka mums eh, varbūt ne šodien, bet citreiz ir jārunā par laika grafiku, kā mēs varētu rīkoties tuvākajā nākotnē. Kas ir mūsu galvenais mērķis? izveidojot jaunu stratēģiju. Un, protams, šīs jaunās stratēģijas ietvaros, nu, varbūt tā nebūs jauna, bet eh, pārstrādāta stratēģija, analizējot tās, kas mums jau ir, kas tad ir mūsu rokās esošie instrumenti, kādi instrumenti mums ir programmatūras un uh, tehnikas ziņā. Un, protams, šis uh, maģiskais vārds politiskā griba. Tas arī tika pieminēts, jo šeit mēs apspriežam ļoti pragmātiskā veidā lietas, un tā ir ļoti laba diskusija, bet kas tad notiks pēc tam? Tātad mums ir jāapkopo visas idejas, stratēģijas, principi, kas mums, cerams, ir skaidri Eiropas Savienībai par to, kā mēs varam efektīvāk darboties starptautiskās institūcijās, starptautiskās struktūrās, ja mums ir ļoti skaidra stratēģija, vai tad ir pieņemam, ka mēs katrs sevi pārstāvam atsevišķi starptautiskās organizācijās. Mēs varam, protams, pārstāvēt katru sevi, bet ar vienādu attieksmi iet, un tur, manuprāt, problēma nav, bet uh, Mums ir jāatcerās, ka te ir runa par mūsu pilsoņu drošību un par nākotni, par viņu nākotni, mūsu globālās pasaules nākotni. Un, protams, ļoti svarīgs uh, ir arī klimata pārmaiņa jautājums. Es biju vīdes ministrs divus gadus. Mums eh, jāskata tas arī kā drošības jautājums vidējā un ilgtermiņā. Tātad ir šīs ļoti skaidrās uh, problēmas, kas mūs sagaida, un ir ļoti svarīgi, lai uh, mums būtu tāds ļoti ciešs laika grafiks, jo nākamgad būs vēlēšanas. Varbūt jau šogad mēs varam visas šīs lietas apkopot, lai izveidot visaptvarošu stratēģiju. Paldies! Thank you and uh, thank you. Paldies, paldies ministri kungi, par jūsu uh, provokatīvajām, bet arī iedvesmojošajām piezīmēm. Daudzi no mums runāja par to, ka vajadzētu uh, izvairīties no iejaukšanās un pēc tam atjaunotnes. Es domāju, ka ir viens jautājums, kas to visu apkopo, tās ir jautājums par pienākumu aizstāvēt. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas Savienība izveidotu uh, Uh, visām institūcijām un visiem instrumentiem kopīgu konsensu par uh, šo te um, pienākumu aizsargāt. Kā uh, mēs iejaucamies un kad mēs iejaucamies, kā mēs uh, to, uh, kā mēs atjaunojam un uh, mums vajadzētu pa visām mūsu institūcijām un visiem instrumentiem panākt tādu kopēju konsensu, Eiropas konsensu par to, kā rīkoties. Es domāju, tādējādi mēs varētu tiešām mūsu idejas un enerģiju fokusēt vienā virzienā un tas varētu būt arī tāds kā iedvesmojums apvienotajām nācijām. Vienkārši gribēju šo ideju piedāvāt. Yes, thank you. I, I also want to commend uh, both. Paldies, es arī gribētu atzinīgi vērtēt abu ministru teikto un arī šo drosmi sākt šo projektu, jo tas ir, protams, ļoti skaidri nepieciešams. Daudz tika runāts par Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Karls Bilds īpaši minēja Īslāmu pasauli kā mūsu tuvāko kaimiņu, kas man eh, liek domāt par valsti, kas, manuprāt, nepatika nemaz minēta - Turcija. Man ir bažas, ka ja Turcija nebūtu ES kandidātu valsts, tad šis ziņojums, ko jūs uh, um, rakstīsiet maijā, uh, noteikti ieteiktu, lai sāktu sarunas ar Turciju uh, vai nu vakar jau vai šodien. Uh, sarunas par iestāšanos, tā kā šīs sarunas sākās jau vakar, um, tad šeit mēs esam iesaldētas kandidatūra valsts priekšā. Um, Turcija uh, ir gatava sevi skatīt Eiropas Savienības kontekstā, uh, tā ir svarīgs reģionāls spēlētājs islāma pasaulē, un tas varētu nākt par labu Eiropas Savienībai. Izskatās, ka ir skaidrs, ka Eiropas Savienība uh, būs spēcīgāks uh, globāls spēlētājs, ja Turcija būs ES sastāvā. Uh, vai arī gribu to teikt eh, savādāk, ka Turcija Eiropas Savienībā varētu būt eh, daļa no risinājuma, jo, ja tā paliks ārpusē, tā būs jauna problēma. Un visbeidzot, eh, man patīk tas, ko teica Rodoslavs Korskis, ka dienvidos ir Eiropas Uh, kaimiņi, un uh, austrumosiņa ir uh, eiropiešu kaimiņi, un kas tad ir Turcija? Viņi ir dienvidu austrumos, vai tā ir iekšā vai ārā, un šeit varbūt mums ir tās struktūras un infrastruktūra, bet mums ir vajadzīga šī politiskā grība, lai kaut ko panāktu. Jo jebkurā ilgtermiņa stratēģijā par ES lomu un nākotnē ir jāietver arī Turcija. Paldies! Thank you, Chair. Something... Paldies, priekšsēdētāji. After nine years together here. Uh, <laughs> Danke. Uh, jag går över till svenska. Uh. Es runāju zviedru valodā, saka Ibrizāgeķis kundze. Uh, Iespējams, ka Kārlis iebildies pret manu jautājumu, viņš ir iebildis pret šo manu jautājumu, protestējis pret maniem jautājumiem pēdējos 20 gadus, un tomēr es uzdošu šo jautājumu zviedriski mūsu abu valodā. Mans jautājums ir drusciņ saistīts ar Līsa kunga teikto. Arī mani lielā mērā uztrauc situācijas attīstība Kaukās valstīs. Es neuzskatu, ka tur jau kas uzlabojas, es uzskatu, ka tur uh, situācija kļūst ar vien nopietnāk, un tā ir daudz smagāka nekā tā bija pirms pāris gadiem. Pēc pēdējās padomes tikšanās eh, secinājumos parādījās, ka jūs vēlaties slēgt eh, asociācijas un stabilizācijas nolīgumu ar Armēniju. Uh, Mēs parlamentā vienmēr esam iestājušies par to, ka šāda vienošanās nedrīkst tikt parakstīta, ja reģionā nenotiek būtiska situācijas uzlabošanās. Armēnija joprojām nav atsaukusi savus spēkus no konkrētām teritorijām, un arī Krievija nav atsaukusi savus spēkus no viņu interešu teritorijām. Uh, Ko jūs domājat, kāpēc tā ir? Kāpēc jūs to dariet? Iespējams, ka tas ir specifisks jautājums, jums vismaz tā šķiet, bet jautājums ir daudz plašāks. Mēs redzējām, ka tieši tāpat Eiropas Savienība rīkojās Balkānos, un pēc kāda laika mēs pierodam pie konfliktiem. Liekās, ka visi ir vienādi vainīgi pie konflikta, un tad mēs prasam, lai paši tiek galā, un tad mēs ar viņiem kaut ko noslēgsim. Un tad bez tam šajos konfliktos iesaistītās puses iemācīsies, iemācās, ka tāpat viņi no Eiropas Savienības kaut ko saņem un visu laiku pārbauda mūsu pacietību, principā kā mazi bērni. Ministra kungs, vai jūs uzklausiet Eiropas parlamentu teikto? Nē, es zinu, es zinu, padomē nepatīk parlamentu teiktais, bet atbild uz mani jautājumu vienalga. Paldies! Min ministra. Thank you very much. <coughs> Uh, Paldies! Jūs visi ziniet, ka uh, Eiropas Savienībā ir liels potenciāls kultūrā, zinātnē, ekonomikā, arī politiskais potenciāls mums ir liels. Un uh, mums arī vajadzētu atcerēties, ka mums ir milzīga atbildība. Mums vajadzētu sniegt atbildes uz globālajiem izaicinājumiem - klimata pārmaiņas, nabadzība konflikti. Mēs aizvien aktīvāk iesaistāmies konfliktu risināšanā un uh, daudz labāk uh, spējam arī uh, rīkoties konfliktu novēršanā un pēc konflikta situācijas risināšanā. Uh, Jūs runājāt par tehniku un par programmatūru. Jā, mēs esam izveidojuši tehniku, bet nākamais solis, eh, kas jau ir minēts, varētu būt eh, pastāvīga vieta Eiropas, eh, es atvainojos, apvienoto nāciju drošības padomē. Tas būtu ļoti svarīgi. Ir dažādas bāžas par to, bet mums vajadzētu par to cīnīties. Un arī tad, kad mēs runājam par programmatūru, mums nevajadzētu aizmirst eh, svarīgo daļu tajā, kas ir kopīgās vērtības. Viena no mācībām, kur varam gūt no arabu pavasara, ko eh, es dalībvalstīm nevajadzētu aizmirst, ir šis eh, kopīgās vērtības, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības. Un nevajadzētu aizmirst, ka mums ir arī divpusējas attiecības ārpus Eiropas. Viena no mācībām, ko nekādas ekonomiskās intereses nevar attaisnot eh, tātad sadarbību ar autoritāriem režīmiem. Un noslēgumā mums vajadzētu eh, turpināt veicināt integrāciju, ne tikai paplašinot, jo um, par to jau ir zinām iemprātība, bet mums vajadzētu uh, arī turpināt padziļināt integrāciju, ne tikai ekonomisko integrāciju, bet integrāciju dažādos politikas uh, laukos, arī politikā, piemēram. Mr. Gā. Gāler kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Redzu, ka abu ministru iniciatīva varētu būt arī kā ieguldījums gatavojot Eiropa doma par aizsardzības jautājumiem, kas būs gada beigās, un es ceru, ka tas eh, novedīs pie būtiskiem rezultātiem. Es domāju, ka mēs nevaram atļauties šajā samitā eh, runāt tikai par eh, visādām skaistām lietām, tā kā dekorējot skatlogus, bet pēc tam nedarīt to, ko esam apņēmušies. ASV mums arī saka parūpējieties par savām kaimiņu valstīm. Uh, Un es domāju, ka mums arī tāpēc ir jārāda viņiem skaidrs signāls. Gribētu uh, atsaukties uz to, ko teica Polēnca kungs par drošības stratēģiju. Šeit parlamentā mēs uh, jau gadiem esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs gribam Eiropas balto grāmatu par drošību un aizsardzību, kur vajadzētu ierakstīt uh, kādi ir kopējie draudi, kāda ir to analīze. Tur vajadzētu ierakstīt arī kopējo interešu definīciju. Tur vajadzētu konstatēt, kādas kapacitātes mums ir. Šajā sakarā arī jautājums ministriem. Vai jūs iestāsieties par to, ka mums būtu jāveic Eiropas aizsardzības pārskatīšana? Tas, manuprāt, būtu svarīgi. Un tātad visumā mans lūgums. Uh, dot savu ieguldījumu, lai panāktu labus rezultātus šajā padomē. Un konkrētais jautājums, vai jūs iestāsieties par to, lai panāktu šādu balto grāmatu Eiropas uh, drošībai un aizsardzībai, un vēlākais to vajadzētu prasīt šajā samitā. Paldies! So, let's speak uh, Polish. Uh... Es runāšu poļu valodā, saka Galežēvska kungs. Jūs truf o powiedzenie kilku więcej Jā, prieks, ka ministri ir klāt, un es gribētu uzdot viņiem e, jautājumus. Varbūt viņi varētu padalīties ar mums savā viedoklī par Eiropas Savienības un Krievijas e, attiecībām. Šķiet, ka Krievija nepieņem savu mazāk svarīgo pozīciju globālajā pasaulē. Uh, Viņi tagad uh, veido savu militāro potenciālu Krievi un uh, izdara ietekmi uz citām postpadomju valstīm. U, tā tad uh, ir tāds siltāks klimats tagad, bet. Uh, Un tāpēc tātad klimata sasilšanas rezultātā Krievijai atvēls jauni ceļi, piemēram, šis ziemeļu jūras ceļš. Daži zinātnieki uzskata, ka tagad Krievijai būs pieeja jauniem enerģijas resursiem. Uh, gāzei un naftai. Tā tad eh, varētu teikt, ka Krievijas loma varētu pieaugt, ka tā jau pieaug arī politiskā mērogā. Tātad kāda ir Eiropas Savienības nostāja šajā jautājumā? Vai mēs, kā Eiropas Savienība, sadarbībā ar NATO, jo NATO tagad cieši vēro klimata pārmaiņas ziemeļos, Merci, uh, Paldies, eh, dargais draugs Brokkungs. Vispirms gribētu sveikt abus ministrus šeit un eh, paldies, ka jūs tik skaidri izteicāties. Tas, eh, protams, iedrošina. Es jau biju parlamentā 83. gadā un, piemēram, Dienaslāvijas krīzes laikā es uh, dzirdēju šādas eh, skaidras eh, runas par to, ka Eiropa ir paralizēta un nespēja eh, atrisināt Balkānu problēmas. Un mēs redzējām, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai to atrisinātu. Un tagad ir pagājuši 20 gadi, un varētu teikt, ka gandrīz nekas nav mainījies. Kā Danžāna kungs teica, mēs esam radījuši derīgus instrumentus, bet tos neesam izmantojuši. Malī krīze skaidri parādīja vēlreiz un vēlreiz, ka uh, neviens, neviena Eiropas valsts, lai cik tā būtu liela, nevar ilgtermiņā uh, vadīt šādu operāciju, kas ir pat tāda vidēja izmēra operācija, un tāpēc ir uh, obligāti nepieciešams, lai mēs uh, veiktu apjomu ietopījums, ko tagad uh, ir jāveido um, intensīvāk sadarbojoties militārā jomā. Trešais punkts, kas man šķiet ļoti skaidrs un tomēr arī kliedzoši ir tas, ka valstu un valdību vadītāji, galvenokārt lielo un veco valstu vadītāji, nu tas ir cilvēcīgi, jā, bet viņi joprojām ir šķēršļi patiesam progresam šajā jomā, kam vajadzētu apvienot Eiropu vairāk. Un šeit mentalitāte nemainās. Es domāju, ka mēs drīz tiešām kļūsim par muzeju, kam nebūs nekāda ietekme uz planētu. Tas man liek padomāt par sekojošo. Vairāk ir e, jāpārliecina nacionālajie parlamenti. Šeit mēs esam Eiropas parlamentā, bet e, nekas nemainīsies, ja Nacionālo valstu parlamentārieši nebūs pārliecināti. Mana pieredze, mana garā, ilgā pieredze man liek domāt, ka uh, Eiropas uh, apziņa par strateģiskajiem uh, jautājumiem nacionālos parlamentos ir eh, vājinājusies, tātad viņiem nav vairs apziņas, kāda ir eh, strateģiskie jautājumi. Paldies Sikerska kungam par to, ka prezidentūras laikā tika atsākta starp parlamentu konference, kas tikās Dublinā, du, tiksies Dublinā martā, un tur, manuprāt, vajadzētu eh, panākt visiem būtisku progresu, lai katrā parlamentā uh, būtu kritiskā masa parlamentāriešu, kas ir pārliecināti un kompetenti. Visbeidzot, es uzskatu, ka jā, mēs e, šeit neesam, lai mainītu arhitektūru e, institūcijas, bet e, Eštānas kundzei, kā jau jūs teicāt, vajadzētu politisko un arī aizsardzības eh, konsultantu un arī finanšu resursu konsultantu. Un es domāju, ka attīstības eh, komisāram ir izšķirīgi svarīga loma šeit spēlējama. Tad, kad es biju attīstības sadarbības eh, ministrs, tad NATO Mm, pārstāvis mani aizved uz Afganistānu, lai mani un citus Eiropas ministrus pārliecinātu, ka ir jāsadarbojas, ka vairāk ir jāiesaistās Afganistānā. Es biju Eiropadomē e, un es redzēju, kāda bija pretestība, tiešām vilcināšanās. Un e, visu laiku tas bija saistīts ar uh, kultūras problēmām, starp aizsardzību un attīstību. Tas ir absurdi, ka šāda spriedze pastāv. Tās, tā ir jāpārvar, jāveido konferences, jārunā. Un, protams, ka mums ir e, jāstrādā vairāk Afganistānā un rezultātiem vajadzētu būt labākiem. Un tas pats attiec uz Ziemeļā Āfriku, ko es teicu par Afganistānu, jo uh, Malī gadījums noteikti vēl gadus ilgs, uh, Uh, un es ceru, ka pēc šiem gadiem uh, tad uh, Eiropas valstis būs ieguldījuši savu daļu problēmas risināšanā. Šī ir problēma, kas parāda, ka mēs droši vien piedzīvosim vienu no nestabilākajiem un bīstamākajiem periodiem Eiropā, kāds jebkad ir bijis. Un pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Paldies! Del Pikjā. Pikjā, kungs. Danke, Herr Präsident. Miss... Jūsu iniciatīva, kungi, ir ļoti svarīga. Es teiktu, ka pat ļoti drosmīga, jo nebūs Eiropas aizsardzības stratēģijas bez kopējas stratēģijas. Jā, jāraksta šī stratēģija, kā jau kāds uzsvēra, bet kolēģi šeit. Uh, ir eh, vajadzīga koalīcija, bet ar to nepietiek. Kārls runāja par eh, to, ka um, Eštons kundze nav iecelt šajā amatā, lai atbalstītu šādu stratēģiju. Tātad, ja veidojam Eiropas stratēģiju, tad uh, mēs nevaram to darīt bez uh, Eiropas kā valsts. Nebūs ārlietu politikas Eiropā, kamēr nebūs federāls valsts. 2003. stratēģija, Solāna stratēģija tā bija laba, bet tā nekad netika piemērot, jo nebija pietiekami instrumenti tam. Dargie kolēģi, vai jūs nedomājat, ka mēs uh, varēsim izveidot uh, uh Eiropu, aizsardzības Eiropu ar uh, instrumentiem, ko neviens negribēs izmantot. Piemēram, francūži, beļģi, luksemburgieši, un citi veidoja kopīgu rīcību, bet vai mums nevajadzētu pārdomāt mūsu pieeju Eiropai, kas sāka veidot no lejas uz augšu, tagad no augšas uz leju? Mums vajadzētu varbūt federālu valsti, kas būtu efektīva, kas efektīvi varētu darboties Malī, Lībijā un uh, varbūt visi uh, instrumenti un programmatūras un rokas un kājas, bet mēs neko nepanāksim, neko nenokļūsim, ja mums nebūs smadzenes, Eiropas smadzenes, kas varētu būt spējīgs domāt un uh, pateikt citiem eiropiešiem, uh, teikt, ka mēs esam eiropieši, nevis mēs francūši, piemēram. Kā mēs varam veidot uh, kopējo šo struktūru. Ja jums ir šīs atbildes, labprāt tās uzklausīt. Paldies. Dank. Paldies. Hībner kungs no Austrijas Nacionālās padomas. Das nicht definiert worden ist. Nav definēts tas, kas Eiropa īsti vēlas būt nākotnē. Ir trīs iespējas. Viena tāda supervara, tā kā ASV, kas jaucās visur iekšā, otrs strateģisks tāds partneris ASV, Eiroatlantiskā partnerība, tātad uh, Eiropa palīdzēs ASV pildīt pasaules policista uzdevumus, bet trešais tāds multi daudzpusējs veidojums, kas darbojas tikai vienotībā, vienprātībā ar starptautisko arēnu. Un runājot par uh, palīdzību Malī un citās vietās, uh, Es domāju, ka šeit ir jārūp, jāstrādā tikai saskaņā ar starptautisku mandātu. Lībijas gadījumā situācija bija savādāka. Cits gadījums vēl būtu intervences Sīrijā, kas nav darba kārtībā, kur ir jātiek galā ar ļoti represīvu režīmu. Bet ja mēs gribam supervaru, lielu varu, kas visur vēlas iejaukties, Afganistānā divi vai Irākā divi, ja mēs tur vēlētos atkal iejaukties, tad mums ir vajadzīgi pavisam citādi spēki, nekā ja mēs esam viens partners no daudziem un sadarbojamies ar citiem. Vācijas pieredze ar Poliju vai Tas arī ir piemērs, no kā var mācīties, bet es nedomāju, ka mums jābūt valstī, kurai jākonkurē ar Krieviju, kas tagad cīnīsies par austrumu Eiropas valstu sirdi un roku. Manuprāt, tas nav īsti pareizais. Sārjus Valskī. <laughs> Sarjuši Voļska kungam vārds lūdzu. Ask and you get. Uh. Es atvainojos, es ierados ar nelielu nokavēšanos. Es eh, mēģināju pildīt arī citas parlamentāriešu pienākums. Tagad esmu tos šai priekšpazienai pabeidzis, bet eh, tāpēc neesmu dzirdējis varbūt kas, ko jau pieminēja, bet eh, pieļauju, ka es piekrītu abiem ministriem un piekrītu visiem tiem, kur Eiropas ārlietu politikai vēla visu to labāko. Problēma ir tāda, ka ir tādi, kurus tas lielā mērā interesē, un ir tādi, kurus varbūt mazāk, bet mēs visi lielos vilcienos esam vienisprāts, ka problēmas sakne ir tas, ka man kā ekonomistam es to nosaukt par naudu patiesībā. Un ir būtiskas blakus parādības Eiropas Savienības ārējai politikai, un to ir ietekmējusi gan krīze, gan arī šobrīd nāvējošās budžeta debatas, kuras mēs esam, seku, kurām sekojuši līdz dažādos, dažādām galotņu tikšanām. Uh, Pēdējā laikā budžets un arī Eiropas ārlietu politika ir ar lūgumiem un bezmaz draudiem griezušies pie visiem, kam nu iespējams lūdzu vairāk naudas, lūdzu vairāk naudas. Bet raugoties uz Eiropas daudzgadu finanšu schēmu, lēmumu, ko pieņēma padome, samits, parlaments, protams, to neapstiprina, bet jebkurā gadījumā padomas secinājumos tas ir parādījies eh, mana valsts ir priecīga par padomus lēmumiem, bet tas ir cits stāsts. Jebkurā gadījumā daudzgada finanses schēmā ir paredzēts ceturtajā kategorijā ārlietu un aizsardzības izdevumiem būtiski samazināt finansējumu. Tas ir pilnībā pretrunā ar to, ko mēs runājam, ka Eiropa ir jākļūst par būtiskāku spēlētāju globālajā arēnā un citi bla bla bla. Es vienmēr esmu iestājies, ka Lisabonas līgumam ir jādarbojās pilnā apmērā, proti Eiropas parlaments atbild arī citu starpā par ārlietu politiku, protams, sadarbojoties ar citiem spēlētājiem. Bet vienā teikumā sakot, mums ir mērķi, būs mērķi, kurus izpildīt mēs nebūsim spējīgi. Vēlētos uzdot jautājumu abiem godātajiem ministriem, iespējams arī Misirolī kungam, kā mums rīkoties? mērķi un izvirzījumi un uzdevumi ir ļoti loģiski, pareizi un cilvēcīgi, bet kā mēs to varam sasniegt, ja mums tam nav naudas? Kā jūs vēlaties dabūt vairāk Eiropas, Eiropas pievienoto vērtību, par ko runā visi, ja mums tam nav naudas? Un viens konkrēts jautājums Biltkungam. Mēs ļoti lielā mērā uzteicam jūsu ārlietu ārlietu politikas tendences eh, austrum, aiz austrumu robežas, jūs visi to zinām, bet vēlētos izteikt kritisku piezīmi par to, ka ir nesaskaņas starp eh, jūsu valsts ieguldījumu Eiropas budžetā un Eiropas Savienības ārlietu politikas mērķiem. Zviedrija ir pirmā, kas skaļi brēc un bļauj, kad ir jāsamazina Eiropas Savienības budžets. Es ļoti augstu novērtēju jūsu panākto, arī Sikorska kunga panākto par to, ko Eiropa un jūs galvenokārt esat panākuši mūsu sadarbībā ar austrumu partneriem. Bet jūs sakiet, ka vajag mazāk naudas un vienlaicīgi jūs sakiet, ka vajag vairāk ārlietu politikas. Nesaprotu. Atbildiet lūdzu to. Arī Dienvidkaukāzā ir milzīgas problēmas. Gruzija šobrīd ir uz tāda kā iekrišanas bezdibenī sliekšņa Moldova, kas tur notiek ar Piedņestru, un izskatās, ka Ukraina arī ir tā kā zaudēta bezcerīgs slimības gadījums, un naudas mums tam visam nav. Mums pat nav ne tikai pietiekam daudz naudas, pat drusciņi nepietiekam naudas mums nav. Tātad valstis, kuras vārdos apgalvo vienu, to mēs dzirdējām arī no kolēģa teiktā. Tā tad eh, no vienas puses ir vārdi un otras puses realitāte, un realitāte mums visiem spiežās virsū. Tas, ka Bēļģi šobrīd lūd, tas, ka mēs vēlamies izlūgties, lai Bēļģi aizsūtītu divus helikopterus uz Malī, tad šāda lūkšanās skaidri parāda to, kāda ir bijusi attieksme iepriekš pat ārlietu politiku un tagad. Arī Lībijā mūsu loma ir bijusi visai apšaubām un par Afganistānas sasniegumiem. Vispār nerunāsim. Mēs šobrīd esam pilnīgi paralizēti Sīrijas lēmuma pieņemšanā. Arābu pavasars mūs visus pārsteidz nesagatavot. Sākumā mēs bijām ļoti cerīgi un rožainām brillēm, un šobrīd mēs it kā sākam zaudēt ticību tam, ka mūsu vēlamās vērtības tur iestiprināsies. Nākamais Eironest un sadarbība ar austrumu partneriem. Baltkrievija, Ukrainas notikumi, šobrīd kas tad notiek Moldavā? Armēnija nav sakārtota, Gruzijā ir jauns prezidents. Azerbaidžāna vienmēr ir bijusi ļoti interesantā ģeopolitiskā situācijā. Ko mēs varam piedāvāt? Ko mēs varam piedāvāt visiem šiem gadījumiem, ja mēs pat malīgi gadījumā nevaram vienoties? Karl, like to... Karl, jūs sāksiet? Jā, patiesībā naudu jau mēs varētu varbūt atrast. Es vienmēr esmu iestājies, kad ir jā atvēl vairāk naudas, un tomēr visām valdībām un arī Eiropas vadītājiem jau ir ļoti daudz prioritātes. Tātad nauda it kā arī dalību valstīs tiek šobrīd vairāk novirzīta uz dalību valstu iekšējo jautājumu risināšanu. Var teikt, ka ir notikusi prioritāšu mazliet nobīde. Bet um, jūs pieminējāt tādu frāzi, Polenskungs pieminēja frāzi, kad kaut kas, kas darbojās Vācijā, Vācijai arī ir labi. Un tomēr, pat dubultojot budžetu ārējās darbības dienestam, nepietiks tam, ko es vēlos redzēt Eiropu darām. Tas, ka mums Eiropā ir sadarbības iespēja starp dalību valstīm, un mums vajag uzlabot uh, Šeit jau es pieminēju 40 tūkstošus diplomātu. Nebūs jau tā, ka ja Eiropa darbosies kopīgi, tad mums būs 40 tūkstoši diplomātu. Nebūs. Mums vajag apvienot visus resursus kopīgā, kopīgā vienā makā. Tikai tad mēs varēsim runāt par spēcīgāku un aktīvāku darbību. Mēs esam eh, devušies vairākos izbraukumos. Pirms pāris dienām bijām Serbijā un Moldovā, un eh, tas ir ļoti pamācoši. Mēs šeit esam ārlietu ministru, mēs runājam par divpusējām attiecībām, tas, ko Zviedrija ir panākusi un tā tālāk. Jauki, lieliski. Bet kādi ir psiholoģiskie un politiskie kāda ir psiholoģiskās un politiskā ietekme tam, ja mēs trīs Eiropas ārlietu ministri ierodamies šajās valstīs. Tas, ka mēs trīs ierodamies kopā, runājot vienā balsī un runājot Eiropas vārdā, mēs esam daudz, daudz spēcīgāki nekā, ja mēs to darītu katrs atsevišķi. Radeks, Heiks un eh, mēs visi esam ļoti mm, spējīgi politiķi, bet e, tomēr mums vajag šos spēkus apvienot un strādāt Eiropas labā. Tas ir arī atbildes Polēns kunga jautājuma. Bet debats arī šodien parādīja, cik svarīgi runāt Eiropas vārdā, jo Eiropas stratēģijas izstrāde jau nav tikai papīra aprakstīšana. Tas ir arī process, kādā veidā mēs sagatavojam šo dokumentu. Mēs nākam no dažādām stratēģiskām un kulturālām, ar kulturālām vēsturēm. Iespējams, ka mūsu veids, kādā mēs strādājam, atšķirās no citām valstīm. Visticamākais, ka tā tas arī ir. Mums ir dažāda vēsture, mēs dzīvojam dažādos ģeo ekonomiskajos apstākļos, bet uh, ir ārkārtīgi būtiski, lai kulturāli, psiholoģiski, garīgi un varbūt arī ekonomiski mēs tuvinātos viens otram. Tad mums izdosies veidot sadarbības tīklus, un tas noteikti palīdzēs Eiropu, Eiropas kopīgo politiku veidošanā un īstenošanā. E, šeit parādījās jautājums arī par e, citu aspektu. Es vienmēr esmu bijis e, samērā nepārliecināts, kad mēs runājam par RTP. Mums ir arī pieredze Balkānos, Eiropā, un, protams, teorētiski Ņujorkā par to runāt ir pietiekami viegli, un tomēr mums ir jāraugās uz situāciju, kāda tā ir. Lībijas operācijā mēs runājam par dažādu spēka nosūtīšanu uz turieni. Un eh, nav nekāds modelis, kas darbojās vienā valstī un kas varētu darboties citā. Mums ir nepieciešams katras situācijas sīks izanalizējums, izstrādāt gan iespēju, gan arī strateģiskās nākotnes modeļus. Nevēlos pie tā pieskarties, un tomēr konkrēts modelis tam nav. Mazliet par Turciju. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt. Jūs pieminējāt arī Islandi. Islanda, protams, ir drusceņi mazāk nekā Turcija, vēlētos piebilst, un tomēr gan Islandas, gan Turcijas iestāja Eiropas sa eh, Savienībā ir likt uz spēles, ja paskatāties, kādas ir alternatīvas. Abi šīs valstis dodās dažādos virzienos. Turcijas virziens ir skaidrs, ja Turcija neiestājas Eiropā, uh, un iespējams pat nostājas pret Eiropu, mēs būsim milzīgās grūtībās. Islanda ir mazāka. Paraudzīsimies uz V Islandē. Tās nav nec Amerikas, nec Zviedrijas, nec Krievijas, Norvēģijas vai Dānijas. Nē. Lielākā vēstniecība Islandē ir Ķīnas vēstniecība. Rekjavikā tā ir lielākā. Kāpēc? Uh, Tāpēc, ka Ķīna redz, ka šobrīd ziemeļi pavarās, un Ķīna ir sapratusi, ka viņiem ir jābūt savu veidu ankuram ziemeļos, kur šobrīd notiek lielas lietas. Un mums vajadzētu savukārt Islandi iekļaut gan Eiropas ziemeļu pozīcijā, gan arī ziemeļu valstu kopīgajā ziemeļu stratēģijā. Un tas noteikti sasaucas arī ar Eiropas paplašināšanās politiku. Eh, jā, es eh, vēlētos arī eh, nodemonstrēt to, ka zviedru valoda šeit izskanēja par Armēniju. Jums ir taisnība par Kalnu Karabahu. Ir arī citi konflikti, kuri nav atrisināti. Mēs tur bijām pirms, zi, pirms Ziemassvētkiem, un arī trīs Eiropas valstu ārlietu ministri, mēs ar Armēnijas prezidentu divas stundas ēdām pusdienas, un šāda veida Eiropas iesaist ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies atrisināt konfliktus. Kovačkungs pieminēja citu aspektu - kopīgs eh, Eiropas Savienības pārstāvniecība ANO drošības padomē. Uh, Es esmu par to. Mēs par to esam runājuši Londonā. Redzēsim, kā notiks notikuma attīstība. Man ir drīzāk cita bāža, un tā ir vairāk personīgas dabas. Proti, paskatīsimies uz pēdējiem pāris gadiem. Mums ir mums bija Somijas, Luksemburgas ārlietu ministri, kuri ir ļoti daudz braukājuši apkārt par pasauli un mēģinājuši pārliecināt to, cik svarīgi ir ANO drošības padomas lēmumi. Bet eh, šobrīd cīņa par vietu ANO drošības padomē pats starp Eiropas dalību valstīm ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti akūta. Un eh, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Eiropai būtu sava pastāvīga vieta ANO drošības padomē, bet rītdien jau tas nenotiks. Un eh, līdz ar to es varētu dot atbildēt eh, jautājumu par Krieviju nākamajam runātājam. Sure, you want to subcontract Vai jūs domājat, gribat mums uzticēt Krievijas politikas veidošanu? Kārls pieskārās virknei jautājumu. Es varbūt arī pievērsīšos tikai dažiem. Palēns kungs, tas, ko jūs teicāt par to, kā praktiski koncentrēt spēkus un sadalīt tos. Uh, ir vairāki veidi, kā NATO darbojas un kuri nepieciešams izdarīt korekcijas, bet ir arī mācība, kas jau ir gūta. Es nezinu tādu gadījumu, kur valsts bija ļoti neapmierināta ar to, kā tika izmantot. Eivoks spēki. šie spēki tika izmantot gan manevros, gan e, situācijās, akūtās situācijās, kas bija jārisina. Runājot par tīklu veidošanu attiecībā uz diplomātu servisiem, diplomātiskajiem dienestiem. Pirmais. No nu, līgumi nosaka, ka mums ir jāapkalpo citu dalībvalstu pilsoņu konsulātos, jāsniedz viņiem palīdzība. Par vienojoties par uh, vienoto minimālo pakalpojumu standartu, ja mēs vēlamies viens otru pārstāvēt mazliet tā vairāk nekā tas ir šobrīd iespējams. Un vēsturiskās atšķirības šajā gadījumā ir mūsu ieguvums. Piemēram, Polijai Ukrainā ir septiņi konsulāti, mēs tur ļoti dominējam, bet citas valstis, piemēram, ir ļoti labi pārstāvotas Dienvidāzijā vai Latīņa Amerikā vai Āfrikā. Mēs ļoti būtu priecīgi, ja mēs arī tiktu līdz ar to šajo, pārstāvēt arī šajos konsulātos, kas jau pastāv reģionos, kur paši neesam. Un arī Kišiņevā jāsaka, ka tas ir arī no izdevumu viedokļa labāk, ja cilvēkiem ir viena vieta, viena centrālā vieta, kur lūgt vīzu, nevis mēģināt kaut kur spraukties caur adatas aci. Uh, otrs uh, pārstāvniecību, nu, tāds vai apvienošana. Uh, ar Zviedriju mums tāda pieredze ir ar Baltijas valstīm. Tas nenozīmē, ka ir kopīga vēstniecība. Tas nozīmē, ka ir iespēja izmantot telpas, ko var izmantot diplomāti no citām dalību valstīm. Un trešais, ko gribēju pateikt. Mums ir jāizmanto uh, ārējās darbības dienests, lai pārvarētu krīzes. Mums ir šie desmit tūkstoši diplomātu, diplomātu, bet jāsaka, ka lielākā daļa diplomātisko dienestu darbinieku nav diplomāti. Trīs ar pus tūkstoši cilvēku strādā diplomātiskā dienestā Polijā, un tikai 700 no viņiem ir diplomāti. Un uh, dalībvalstis dis, visai nelabprāt izlaist no rokām šo diplomātu, šīs diplomātu pilnvaras, kas viņām ir. Bet varbūt situācija mainītu tādu apakšlīgumu slēgšanu attiecībā uz dažādu funkciju izpildi, kurā diplomātiskie dienesti tiktu arī daļai tā kā apvienoti. Un runājot par pārstāvniecībām uh, vietās, kur ir militāri konflikti. Es joprojām nesaprotu, kāpēc mums nav vienotas tādas pārstāvniecības Kabulā, piemēram. Pieci vai seši diplomāti Kabulā, viņus sargā vairāk nekā 20 drošības darbinieku. Katram ir tātad dzīves vieta, ja katram, bū, ja katram būtu arī tāda atsevišķa apsardzība, tas jau, protams, būtu efektīvi, bet, manuprāt, lielā, lielās dalībās bija tās, kam šī ideja nepatika. Jo lielās dalībvalsts uzskatīja, ka var pašas nodibināt savus vēstniecības, vai tās jau tur ir, un kāpēc viņām vajadzētu vēl piemaksāt par uh, kaut ko mazajām dalību valstīm, par kaut ko līdzīgu. Eiropas, tā saucamās Eiropas mājas ir jādibina ja, citās valstīs, valstīs, kurās neesam pārstāvot, vai tā būtu Dienvidu Sudāna vai Austrum Timora. Nevajadzētu steigties dibināt individuālās vēstniecības, jāveido ir Eiropas mājas. diezgan skeptiski raugos uz šo te RTP, Responsibility to Protect, dažādu iemeslu dēļ. Manuprāt, būtu diezgan vienkārši vienoties par to, ko darīt gadījumos, kuros mēs nu, kuros šī, šis pienākums aizsargāt ir ticis pārkāpts un tur ir pie vainas bijis līderis. Un ir bijuši gadījumi, kur tas ir bijis pamatots, pat ne varbūt mums saprotami iemeslu dēļ. Runāt par Asada režīmu, vēršoties ar represijām situācija, protams, pasliktinājās, bet mēs nejaucāmies tāpēc, jo vienkārši nevaram atļauties vēl vienu karu tuvajos austrumos. Var mēģināt, tā teikt, var pārliecināt, es varu censties pārliecināt cilvēkus, bet ja nevarat, ko nevar celt, to nevar nest. Tas vienkārši ir gadījums ar Sīriju. Un es pats esmu piedalījies tādās uh, smadzeņu vētrās vai ekspertu komisijās. Tad uh, varu teikt, ka uh, šeit ceļš ir īstenais risinājums, ir nevis uh, šī responsibility to protect, bet gan ir līderis, kas ir pie kara, kas ir pie vainas karam, ir jāpadara atbildīgs par to. Viņam par to ir jāmaksā, jāsaņem sots. Mēs atbrīvojamies no ārzemniekiem, kas mums ir, kas mums ir kā drauds Jemenā, Afganistānā, Pakistānā uh, šis sadarbības līmenis ir bijis tāds, ka mēs varējām arī tā kā iet vēl tālāk, bet tas ir tāds ļoti delikāts jautājums. Bet ja mums Tad šeit vēl varētu teikt, ka nav izsmeltas visas iespējas. Es piekrītu Gablera, Gālera kungam attiecībā uz to, ka um, gada beigās samitā ir jābūt baltai grāmatai, ko izmantot, kurā arī aprakstīt iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Runāt par Eiropas Savienību un Krieviju. Kārls jau runāja par ideju, ka mums biežāk ir nu, jāanalizē situācija, izdarot secinājumus mūsu sadarbībā ar Krieviju. Nu, es gribu pateikt, ka runājot par koncepcijām, ar mums viss ir kārtībā. Eiropas Savienības Krievijas stratēģija Par to mēs vienojāmies Vācijas prezidentūras laikā, kad eh, kanclers bija Šrēders un, kā zināms, uh, kurš ir tāds visai problemātisks partneris Krievijai. Bet lasot dokumentu, tam nevar piesieties, tas ir ideāls. Runa ir par cilvēktiesībām, modernizāciju un tā tālāk. Ļoti svarīga loma esot nevalstiskajām organizācijām Krievijā un tā tālāk, bet problēma ir tā pati, kas saistās ar Eiropas stratēģiju vispār. Pat ja mums ir labās, skaistās idejas, tās netiek īstenotas. Mums ir jābūt realistiskākiem, piedāvājot idejas un vajadzīga lielāka solidaritāte. We'll take only a couple of minutes of your time because standing between. Paldies. Es tikai dažas minūtes runāšu. Par balto grāmatu. Par to jau runa ir bijusi kādu laiku, par šo aizsardzības balto grāmatu, bet katreiz bija runa arī par to, ka mēs to nevaram atļauties, jo tas ir tāds saistošs. Šī sa baltā grāmata būtu saistoša. Uh, francūži strādā pie baltās grāmatas. Es jums te ir arī tiek pārskatītas stratēģijas ambīcijas. Uh, varētu iespējams kaut ko līdzīgu izstrādāt Eiropas līmenī, bet es drīzāk ieteiktu pievērsties zaļajai grāmatai, kurā, piemēram, kā piemēru minot iekšējo tirgu, bija analizēti iekšējā tirgus ieguvumi un parādīts arī, kur mēs būtu, ja mums nebūtu iekšējā kopējā tirgus. Šajā gadījumā attiecībā kaut vai piemēram uz Malī zaļajā grāmatā varētu tikt skaidrībā par to, kāda resursa mums ir, kā tos izmantot, kā tos sadalīt. Un par to varētu runāt Eiropas līmenī. Jautājums ir, kā šeit iesaistīt Eiropas budžetu, vai tas ir iespējams. Uh, nauda operācijām lielākoties tiek mobilizēta dalībvalstu līmenī, un te, protams, ir iespējama sabiedriskā apspriešana, un nezinu, vai politiskie līderi vienmēr tā labprāt vēlas riskēt ar savu slavu un iespējām, bet varbūt pētījumu budžets kas lielā mērā tika apcirpts, strādājot pie daudzgadu finanšu schēmas. Un, bet mēs zinām, ka ir valstis, kas turpina joprojām ļoti daudz investē pētījumos un izstrādēs, kas lielā mērā veicina arī konkurētspēju. Un ir arī pētījumi, kas notiek drošības jomā, un tie ir nevis teorētiski pētījumi, bet lietišķie, li pielietojamie pētījumi. Un ja kāds te kaut ko var ietekmēt attiecībā uz līdzekļu sadali un piešķiršanu, tad tā ir Eiropas parlamenta kolēģija. Paldies! Paldies, debatas bija ļoti dinamiskas. Domāju, ka mums ir par ko padomāt un ir arī ko izmantot turpmāk, arī gatavojoties aizsardzības ministru samitam. Un noteikti bija labi arī tas, ka mūsu vidū bija dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Mums Diskusija noteikti arī turpināsies, un tagad aicinu jūs apmeklēt nelielu bufeti, kas ir gaitenī, kas ir varbūt viena no pēdējām, jo Eiropas Savienībā vairs nav naudas tam līdzīgām izpriecām. Paldies!